Pēc diviem neveiksmīgiem mēģinājumiem es beidzot tomēr piespiedu pareizo podziņu, un tagad es vēlētos visus sveikt nodarbinātības komitejas sēdē. Ja nav piebildes par darba kārtību, tad uzskatām to par pieņemtu. Otrais darba kārtības punkts. Un, ja neviens neiebildīs, tad mēs apstiprināsim protokolu sēdes beigās. Tātad priekšsēdētais paziņojumi. Mūsu komitejas sēde tiek eh, straumēta internetā. Sekretariāts vēlētos deputātiem pateikt sekojošo. 26. 22. novembrī paredzētā ārkārtas komitejas sēde no 6 līdz pusastoņiem. Tā būs Oimenes Roitenes kundzes ziņojuma izskatīšana par pensijām. Un mēs jau esam runājuši par 2. decembra sēdes pēcpusdienas sēdi, un arī šī sēde ir pagarināta, nevis kā bija paredzēts iepriekš, bet šobrīd strādāsim no 3 līdz pusseptiņiem. Vēl bez tam sek komitejas sekretariāts ir sagatavojis paziņojumu par ekspertiem un par Eiropas apmācību fondu. Diemžēl versija ir pieejama tikai angļu un franču valodās. Jūs savos mapītēs eh, atradīsiet arī sekretariāts sagatavoto dokumentu jautājums komisijai par IGF piemērošanu, un to jūs, kā jau teicu, varat atrast savās mapītēs. Pirmais darba kārtības punkts izskatīšanai ir Cimers kundzes ziņojums par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienībā. Atcerēsimies, ka jau iepriekšējās sēdēs parādījās vairāk iebildumi no locekļu puses, tā bija atsauc uz reglamentu. Uh, Un šobrīd referenta ir tikusies ar ēnu referentiem un ir panākta vienošanās, ka vairāki no grozījumiem, kuros bija mutiskie pielikumi, tie tiks piemēroti. Un es zinu, ka referenta ar ēnu referentiem ir vienojusies par konkrēto grozījumu numuriem. Un tagad es došu vārdu Gabrielē Cimers kundzei, lai nāk klajā ar kompromisiem par iesniegtiem grozījumiem. Lūdzu. Jā, vielen dank. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sākumā pateikties visiem kolēģiem komitejā, kas ir piedalījušies šajā atzinumā un kas ir bijuši gatavi sarunās par to, kas tiek skatīts kā pieļaujams un kas ne, šī atzinuma ietvaros, pastiprinātās sadarbības ietvaros, izskatīt, kas var būt spēkā. Paldies, paldies arī priekšsēdētājai par to, ka viņa ļoti skaidri ir stāstījusi, ka tas nav tāds subjektīvs stāstījums, bet gan par kritērijiem. Mēs runājam tādā padziļinātā sadarbībā, nepieciešams tos izskatīt un sadarbībā ar atbildīgo komiteju. Mēs tad varam uh, to izskatīt. Atgādināšu, ka pieņemta tika visi grozījumi, arī uh, to sastādītāji bija uh, viensprāts, ka attiecības ar FEM komiteju Tā tika mainīja eh, tas, ka vienkārši tādu paziņojumu par nabadzību, sieviešu amadzību un uh, iztumtību tika iesniegt no FEM komitejas puses. Dažreiz mēs tādu nelielu um, triku izmantojam, piemēram, paskaidrot, kā šeit nerunājam par sieviešu nabadzību, bet atsevišķos gadījumos tie ir eh, vecāki, lai izvairītos no problēmu vietām. Tātad paldies, paldies visām politiskām grupām par gadavību sadarboties, lai noslēgumā šo atzinumu darītu par iespējamu kopumā. Pieņemtie grozējumi, tos mēģināja kopā ar ēnu referentiem apkopot piecos kompromisos Arī šeit gribu pateikties par sadarbību. Tie ir dažādi kompromisi izstrādāti manā skatījumā. Nav tāda plaša problēma, jo lielākā daļa grozījums sastāvēja tai apstāklī uzlabot eh, atzinumu, mainīt. Un tur, kur bija vairāk šādu grozījumu, tos varējām apkopot un arī uzņemt tekstā kompromisos, kādi tagad ir pieejami. Pagājušās nedēļas beigās tos jau izsūtījām. Tikai divos vēl ir neprecizitātes, respektīvi nesaskaņas. Pirmais attiecībā uz B kompromisu līdz šodien priekšpusdienai tika vēstas sarunas starp diviem deputātiem. Lope Fontaņģes kundze un Jotovs kundze piedalījās tajās. Viņas gribēja vienoties, bet uh, Jotovs kundze signalizēja, ka ir kompromiss, bet mm, Lope Fontaņģe vēl to nav ap, apstiprinājusi tādēļ. Raugoties uz to, kas tagad jums ir pieejams, es gribētu sekojuši grozījumu izteikt, bet tā vajadzētu šodien pēcpusdienas laikā vēl tikt apstiprinātai un proti pirmajā rindiņā jāatgriežas pie um, formulējuma and effective usage attiecībā uz Eiropas sociālo fondu. Un pēdējā uh, vie, uh, sociālo aizsardzību aizstāja ar sociālo iekļautību kā risinājumu. Man nav problēma ar to, bet es gribētu, lai tie būtu kompromisā ietverti un tādēļ Vēl gaidu oficiālo apstiprinājumu. Un Lope Fontāņas kundze piekrist tam. Un būtu ļoti nozīmīgi, lai nu, tas patiesi tā tiktu izveidots. Kompromiss A, C un D. Šeit nav nekādu grozījumu. Tas ir pieņemts tā, kā ir bijis. Piekrīt arī ir iesniedzējis E kompromisā. Es gribu vēl vienu izņēmumu. Man ir žēl, ka tāda jāveic. Es to ļoti skaidri pasaku. Šeit runa ir par kompromisu attiecībā uz pētījumu, kas tika prezentēts komitejā, proti sociāla aizsardzība kā konjunktūras stabilizētājs. To mm, lika veikt parlaments. Mēs uzklausīšanā to izskatījām, bet uh, šis ziņojums vēl nav, respektīvi šis pētījums vēl nav pieejams pilnībā. Tādēļ tāds kā ir, tātad citēšu par to, kas sociālai uh, jomai var būt uz stabilizējoša loma arī struktūra uh, pārmaiņas veicot. Un šo daļu es gribētu vēl iztvert, jo vairākas politiskās grupas ir teikušas, ka, ja uh, šis pētījums nav prezentēts un, viņas, uh, un šīs grupas nav iepazinušās ar šo pētījumu, tad nevar tādu teikumu citējot no pētījuma uztver. Es vienkārši nu tad to izņemu no. Uh, redakcijas, kāda tagad ir izsūtīta šodien pulkstens 14. un tas jau tā ir norādīts uz to. Bet, nu, es nezinu, vai jums patiesi ir arī tas uh, pēdējais variants uh, pieejams. Visādi citādi par um, sarunām. Jāsaka, ka viss citi piekrita, piekrita kompromisiem, Un tas, kas ir ar šiem groziem arī ietverts kompromisos, par to gribu pateikties. Un kopumā es varu teikt, ka precizējumi un kvalificējumi ir uh, izstrādāti. Grozījumi kopumā Un šeit ir vairāk iesniegti, bet tie nav vienmēr kompromisos, līdz ar to Es uh, iesaku piekrist, uh, izņemot grozījumus, kurus, diemžēl, nevar tā atbalstīt. Un neietvēra kompromisos tie ir Gerling, Gerlings kundzes, jo pilnīgi visos tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko es kā referenta esmu iesniegusi. Un šeit arī nav izstrādājums kompromiss. Šeit jāsaka, komiteja ir jālemj, vai Mēs pielemjam, nolemjam piekrist pamata nostādnei, kā ir grozījumā ar ziņojumā, kā ar grozījumiem, jeb arī mēs pārstāvam to pilnīgi pretējo nostāju, kādu um, pārstāva Girlingas kundze no uh, EKR grupas. Nu, tās ir tās norādes. Būtībā divi kompromisi ir, kuros ir bijušas šīs izmaiņas, un B kompromisā gaidu vēl pēdējo apstiprinājumu no Lope Fontāņas kundzes birojā. First, uh, paldies, un vispirms es dodu vārdu Kornēlas un skundzei Lūdzu. Thank you. Paldies. Es eh, vēlētos pavisam īsi pieskarties diviem aspektiem. Pirmkārt, es pilnībā piekrītu referents teiktajam tajā jomā, ka 42. grozījums, kurā runa iet par nabadzības indikatoriem. Arī es esmu iesniegusi grozījumu par nabadzības indikatoriem, jo uh, Mani patiešām biedē tas, ka dalību valstis var izmantot tām doto brīvību un izmantot trīs dažādus indikātorus, jeb kritērijus, indikātori jeb kritēriju metodas. Tādējādi dalību valsts vienmēr var izvairīties no jau kā darīšanas vai pietiekams darīšanas nabadzības apkarošanā, un dalību valsts vienmēr var manipulēt ar statistiku, un tā izskatīsies labāk nekā ir reālā situācija. Jo, protams, ka visvieglākais ceļš, kā apkarot nabadzību, ir manipulēt ar skaitļiem. Un, protams, ka pārlikt to visu uz struktūrālu nabadzības novērtējumu ir visvieglākais. Kā jau es teicu, atbalstu referents, referents šajā aspektā. B kompromiss ir cits cita lieta, cits jautājums, ko varētos pieminēt. Visā visumā tas ir labs, bet patiesībā mums ir problēmas ar to, kas šeit tiek pieminēta Eiropas globalizācijas piemērojamības fonda finansējuma palielināšana. Mēs vēlētos e, atsevišķu balsojumu par šo grozījumu. Un e, mēs nolemsim, kurā vietā pārtraukt. Uh, Katrā ziņā tā ir pavisam cita diskusija. Šeit mēs diskutējam par šiem jautājumiem mūsu darba grupā, un mēs arī runājam par I, Startautiskā glo Eiropas globalizācijas fonda revīziju. Šis revīzijas ziņojums tiks sagatavots nākamajā gadā, un es uzskatu, ka eh, mēs par to tad arī varēsim runāt. Paldies, priekšsēdētāji, paldies! Vispirms eh, Lapelo Fanjānis kundze. Presidentā, uh, eh, desir, ka. Paldies, priekšsādātājs kundze. Sākumā vēlos pateikties referentei. Galu galā visas politiskās grupas ir labi sadarbojušās. Tas uh, projekts, kādu FEM ir iesniegums ir bijis daudz pozitīvāks, nekā esam varējuši to sagaidīt. Tagad par, grozī, par grozījumiem. Grozījums uh, vai kompromiss uh, B. Mēs esam vaduši sarunas par sociālo aizsardzību, par sociālo integrāciju. Un uh, šeit ir jautājums arī par solidaritāti. Esmu dzirdējusi, ka referenti to ir. Uh, ietvārusi, vēlos pateikties. Tad mēs balsojam par šādu grozījumu. Tagad par to, ko kolēģi teica, kas pārstāv zaļo grupu. Jā, mēs visnotaļ esam par to, lai mēs prasītu, ka Eiropas sociālā fonda līdzekļi tiek paaugstināti. Mēs jau to prasām kādu laiku un aizvien tiek teikts nē. Tagad par e-kompromisu. Mēs bijām pret. Mēs a, nedomājam, ka sociālā aizsardzība ir stabilizējoša ieņēmumiem un izdevumiem. Un mēs dzirdējām, ka referente to atsauc. Ja tas tiek atsaukt, tad mums arī nav nekādu a, problēmu ar a, to, lai balsotu par e-kompromisu. Gribu vēl tikai teikt to, ka šis ziņojums par sieviešu nabadzību. Šeit, protams, vajadzētu pieminēt arī vārdu sieviete. Tas arī viss. Um, Mrs. Steinrock, uh, followed by Ms. Steiners kundze, un pēc tam uh, nākamais runātājs. Steiners kundze. Jotovs kundze, kas šodien uh, nevar būt klāt, mani lūdzu. Uh, Mm, izteikt viņas komentārus. Viņa ir tos iesniegusi angļu valodā, tādēļ nolasīšu angļu valodā. Vispirms jautājums, kundze, vēlētos pateikties referentai un ēnu referentiem par sadarbību un par ziņojumu. Visā visumā jautājums, kundze, ir apmierināta ar uh, grozījumiem un kompromisu grozījumiem, un viņa uzskata, ka ir izdevies iespār, iekļaut šeit visus problemātiskos aspektus un svarīgākos punktus. Uh, kas eh, varēs palīdzēt izveidot labu ziņojumu FEM vadošajā komitejā un varēs um, veicināt situācijas uzlabošanu nabadzīgo cilvēku vidū Eiropas Savienībā un palīdzēs arī cīņā pret nabadzību. Jotovs kundze vēlētos uh, piemē, pievērst uzmanību B kompromisu grozījumam. Viņa uzskata, ka finansējuma atbilstošs palielinājums uh, sociālajā fondā un globalizācijas pielāgošanas fondā ir nepieciešams, lai uzlabotu situāciju nabadzīgākajiem un tiem, kuri riskē nokļūt nabadzībā. Tiem, kas ir zaudējuši darbu, vecākiem, kas uh, audzina bērnus vieni un citām grupām. Jautājums par Eiropas Savienības kompetenci attiecībā uz sociālo aizsardzību tika pacelts, un tāpēc Jotovs kundze iesniegs eh, mutisku grozījumu, kas eh, aizstās sociālo aizsardzību ar sociālo iekļaušanu, lai novērstu uh, pretrunas saistībā ar subsidarāts principu un um, visā citādi Jotovs kundzei nav iebildumu pret kompromisu grozījumiem. Paldies! Paldies! Elizabete Morančatī tagad, pēc tam Grutī kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsētājs kundze. Es gribētu sākumā pateikties referentei Cimers kundzei. Un, protams, arī ēnu referentiem it īpaši Lopē Fontaņē kundzei, jo pār uh, grozījumiem runājot par šo ziņojumu, mēs esam pavilkuši tādu ļoti lielu darbu. Un man liekas, ka ir nedaudz savādi, uh, ka Nodarbinātības komitejas uh, grozījumos nav jāmin vārds uh, sievietes, jo uh, vārds sieviete uh, to uh, izmanto tikai FEM komiteju savos grozījumos. Ja nu mēs uh, pieturamies pie šī uh, punkta, nu tad. Uh, uh, tomēr tas ir tāds darbs, kas varētu būt absurds un tas ļoti ātri. Es gribētu pateikties nu, tiešām visiem, visiem, kas piedalījās. Uh, šajā neiespējamā sēdē. Mums bija tiešām ļoti daudz inteliģents nepieciešams, lai no vienas puses tie grozījumi, kas ir nākuši no nodarbinātības komitejas, varētu tikt uh, prezentēti arī no mūsu komitejas puses. Es gribētu mm, patiesi uzsvērt to, lai no vienas puses pateiktos uh, tiem, kas piedalījās, un no otras puses arī uh, tā ir tāda zinām mācība nākotnē par mūsu darbu nākotnē attiecībā uz sadarbošanos ar FEM komiteju, un tad, kad mēs strādājam par jautājumiem par sieviešu nabadzību, protams, labāk ir, nu, tiešām tādu pareizu vietu atrast, un šeit jārunā arī noteikti par nodarbinātību. Tas ir būtiski, un mēs esam uh, noteikts grozījums iesnieguši. Man uh, kolēģi Paskāla Grunī un arī es pati. Uh, Viņi arī varēs izteikties par šo jautājumu, jo mēs runājam par sociālo iekļautību, sociālo palīdzību un citiem, un tas, kas ir būtiski, tas ir redzēt to, ka šodien sievietes nabadzībā atrodas tādēļ, ka viņas nav šo profesionālo iekļautību izbaudījušas un varējušas saņemt. Un eh, tā, tas fakts, ja nav tāds profesionāls. Uh, atzīšanas liekas sievietēm atrasties nabadzībā un nonākt šādā situācijā, un mēs atbalstam visus tos grozījumus, kas ir vērsti uz profesionālo iekļautību, lai nodrošinātu arī sociālo iekļautību. Sociālā iekļautība ir sekas profesionālai iekļautībai, un tas ir fakts, kas mums liekas ļoti, ļoti būtisks. Un tādā pašā veidā Runājot par grozījumiem, šī starpība atalgojumos starp sievietēm un vīriešiem, tai jātiek samazinātai, un arī tas ir šīs ciņas sastāvdaļa, jākoncentrējas uz mācībām, uz kurām tad mēs varētu balstīties, un mums vajadzētu būt uzmanīgiem, jo apmācības programmas visamūža ilgumā tiek vai no, no EFS līdzekļiem izmaksāts, vai arī, teiksim, sieviešu izmantošanas gadījumā jāapvieno gan um, darba, gan ģimenes dzīve, gan arī profesionālās attīstības jautājumi. Un šeit ir tādi riski um, saskarties ar diskrimināciju. Vēlos atgādināt visiem, ka tie um, grozījumi, kas uh, netiek uh, iesniegt no EMPLA komitejas, tiek iesniegt no AFM komitejas puses. Paldies! Bye, Mrs. Harkin. Un tagad uh, Grūniņa kundze, pēc tam Harkins kundze. Paldies, arī es gribēju pateikties uh, referentei Cimers kundzei un arī visiem ēnu referentiem un arī mūsu kolēģei Veronikai un arī Fontaņie kundzei, kas ļoti uh, veiksmīgi atbalstīja mūsu grozījumus par B. Ja sociālā aizsardzība tiek svītrot, tad varam to atbaldīt. Tagad par EFS fondu līdzekļiem. Būtiskākais ir, lai būtu vismaz tikpat daudz, ja ne pieaugums, lai varētu uh, finansēt projekts, nu, dažkārt nedaudz mazāk pat ir iespējams, bet um, dažkārt paliekam nedaudz zem līdzekļiem, kas ir nepieciešami. Elizabete Morāns Šatjie uh, uzsver faktu, un, nu, ka mūsu uh, uh, grozījumi jāmaina, jo mēs esam uh, izmantojuši vārdu sievietes, un tas ir tāds savātāks, savāds um, punkts, un būtībā mērķis ir lai sievietes neatrastos nabadzībā, un es nesaprotu, kāpēc 54. mans grozījums netiek atbalstīts, tas ir par atlaišanu no darba, un mēs uh, gribam nepasliktināt sieviešu stāvokli, atlasot darbiniekus atlaišanai, un es gribētu Un tad, nu, ja prasa, lai mēs neizmantotu vārdu sieviete, tad varbūt, ka nodarbinā, tad sieviešu komiteja varētu neizmantot vārdu nodarbinātība. Nu, tas liktos loģiski, un tātad 54. to iesniegs FEM komiteja. Tas ir žēl, jo tā patiesi ir mūsu kompetence, par ko es runāju šajā grozījumā, un paldies par visiem citiem ka maniem grozījumiem, kas ir vai nu akceptēti, vai arī ietverti kompromisos. Paldies! Uh, Un visbeidzot, pirms došu vārdu referents kundzei Harkins kundz, lūdzu. Paldies! Paldies, prieksēdētais kundze! Es došu vārdu Mēsners kundzei, kura ir ēnu referente, un viņu vēlētos grupas vārdā izteikt pāris komentārus, lūdzu. Jā, tiešām izskatās, ka šeit runās jūs vietā kāds cits, Meisners kundze, un pēc tam uh, nākamā runātāja. Jā, paldies, priekšstādātais kundze. Nu, atvainojiet, ka pavēlu ierados. Šodien paralēli strādā trīs komitejas, kurās esmu biedri, un tas nav vienkārši eh, apvienot visu. Tādēļ, nu, ne visu dzirdēju žēl. Harkins kundze noteikti arī varētu man papildināt, ja kaut ko aizmirsu, jo to iepriekš neizdzirdēju. Sākumā teikšu tā, mums kā Alda grupai nozīmīgi bija tā, ka tas, ka mm, nozīmīgi būtu, lai ne tikai teikt, ka sievietes atrodas nabadzības situācijā, bet iezīmēt arī ceļu, kā no tās izkļūt. Tas ir ļoti būtiski. Un tas ir arī, kā mēs formulējam mūsu grozījumus. Tad par, par kompromisiem. A, kompromisu to varam atbalstīt. B. Šeit problēma ir, bet es dzirdēju, ka ir arī grozījums no tautas partijas Sociālā kohēzija, sociālā iekļautība, ja tas tiktu atbalstīts, tad mēs drīzāk arī varētu to atbalstīt. Bet ir vēl viena problēma. Šeit tiek pieminēts globalizācijas fonds, kas tiek palielināts un mūsu skatījumā. Ir labi, ja ir finansējums dažādiem fondiem, bet ka šajā gadījumā jautājums manā skatījumā ir, vai globalizācija fonda līdzekļu pieaugums ir uh, liederīgs vai nebūtu labāk atsaukties uz uh, ESF uh, nekā uz globalizācijas fondu. Tā mūsu skatījumā ir problēma. Un manai grupai problēma tam piekrist. Es gribētu, lai globalizācijas fonds netiktu minēts, lai mēs tikai ar Eiropas sociālo fondu atsāktos. Tas par B kompromisu. Un es pieņemu, ka jūs runājat arī par to, kas, ja netiks apstiprināti kompromisi, kas notiks ar citiem grozījumiem, tātad, ja kompromiss B netiks tādā veidā pieņemts, tad tas nozīmē, ka 28. un 29. novestu pie dalītā balsojuma. Tā, un ja pirmā daļa netiktu apstiprināta, jo šeit tiek rakstīts par Eiropas sociālā fonda ESF, pāksnātību, mēs nedomājam, ka tas ir reāli, un otro daļu mēs atbalstīsim. Nu, to jau noformulējam. Tad par 42. grozījumu tik runāts, to mēs varam atbalstīt. Par to tika diskutēts šeit, un e-kompromisā tieši tāpat pievienosimies tautas partijas viedoklim, ja otra daļa, proti pēdējā daļa, tiktu svītrota tad mēs varētu to pieļaut. Un ja tas netiek svītrots, tad šo darbu tirgus politiku, tas ir no mana 52. grozījuma, tad mēs varētu izņemt vērā un atbilstoši balstot. Proti, ja tas tā var tikt ietverts, tad mēs varam piekrist kompromisam. Paldies! Paldies! No Erlings kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es laikam esmu viena savā viedoklī A kompromiss. Tik daudz vārdi un teikumu šeit ir pievienoti, ka tas viss ir saputrojies un uh, ir tādi tukši vārdi. Ir viena daļa, kuru es pilnīgi atbalstu un kuram es ticu, prot, ka ir nepieciešama pieeja izglītībai un darbtirgam, lai piedalītos sabiedrības dzīvē, un es eh, to visu skatu uh, pozitīvi, bet nav šeit nekāda konkrēta priekšlikuma, kā to varētu sasniegt. Un tāpēc es to nevaru atbalstīt. Ja mēs to atbalstītu, tad tam nebūtu nekāda jēga, tas būtu tāds bezjēdzīgs žests ja tur būtu konkrēti priekšlikumi par to, kā to sasniegt, tad es uh, uzskatītu, ka to ir vērts atbalstīt. B kompromisā es to teicu pagājušajā sēdē un gribu to atkārtot, jebkura uh, runāšana par globalizācijas vai sociālā fonda finansējumu palielināšanu šobrīd, šajā situācijā, kad uh, ir visa šīs budžeta debates par nerealistisko, nerealistisko nostāju, kāda ir parlamentam un Eiropas Savienībā attiecībā uz budžetu, kad uh, dalībvalsts mēģina savilkt galus kopā, tas viss ir uh, neprāts, un es to neatbalstīšu. Paldies! Es atvainojos, ka nenosaucu jūs. Uh, Visus pārējos es skatījos šeit 54. punktu reglamentā. Uh, bet šī cīņa būs atkal jāizcīna priekšsādātāju konferencē, lai mainītu noteikums attiecībā uz FEM komiteju, jo pretējā gadījumā tas uh, parādīsies atkal. Es jau pagājušajā komitejas sēdē teicu, ka es jums visiem piekrītu šajā jautājumā. Tas šķiet pilnīgi muļķīgi un smieklīgi, bet tas ir priekšsādātāju konferencē risināms jautājums. Un, uh, Labi, ka mums šeit ir kompromiss un ka mēs daudzus no šiem grozījumiem varējām iesniegt un ka tie tika pieņemti, bet, lai mainītu noteikums attiecībā uz FEM komiteju, mums ir jāiet caur priekšsēdētāju konferenci. Ja kāds vēl vēlas šeit kaut ko mainīt, lūdzu apvienosim spēkus. Jā, vielen dank nochmal für die. Jā, paldies par uh, to, ko viss teica. Piekrītu tam, kas sākumā uh, nedaudz sajauc runātājs, kas uzstājās šeit sēdē, jo acīm redzot, nu, vārdi uh, tika sajaukti. Es sapratu, ka Kornelijas senkundze būs pirmā un uh, sajauc to, jo viņa tika prezentēta kā Nevis kā, Lop, jā, kā Lope Fontāņas kundze prezentēja, nu, līdz ar to bija pāris problēmas. Jo saturs, tie bija zaļo saturu un nevis citu politisko grupu saturu, bet nu tagad es atkal zinu, kas ko gribēja šeit sēdē. Un sākumā jau teicu arī tiem, kas vēlāk ieradās un to no paša sākuma nevarēja dzirdēt. Kompromiss un reakcija uz kompromisiem. Un uh, B kompromisa gadījumā gaida vēl šo apstiprinājumu un uzsvēra, ka B uh, kompromisa sociālā aizsardzība tiek aizstāta ar sociālo iekļautību un arī paskaidroja, ka no manas puses tas, kā kompromiss jau ir iekļauts. Līdz ar to nu nevienam nevajadzētu vēl ekstrā pieteikumu rakstīt. Un tas bija problemātiski, mēs vienojāmies komitejā, ka par kompromisiem mēs nevaram nekā dalīto balsojumu prasīt. Tātad vai nu varam piekrist kompromisam vai uh, noraidīt. Tātad nu, tāds dalītais balstojums nav iespējams. Tādēļ būtu labi, ja mēs varētu vienoties par vienu formulējumu un būtu tad vienoti, ka nu, tad balsojam par šādu kompromisu. Tātad sociālā iekļautība ir uzņemta problemātiski paliek nu, tāds skaidrs paziņojums, kas tad paliek ar, ar, Eiro, ar šo Eiropas globalizācijas seku piemērošanas fondu. Mēsners kundz no Aldas saka, ka arī nevēlas tam tā piekrist. Nu, tad manā skatījumā sociāldemokrātiem vajadzētu skaidrot vēl savu viedokli. Es pati neuzsveru, ka tas tā ir nepieciešams. Kurš pretēji, es domāju, ka tas ir problemātiski šajā formulējumā abus fondus nosaukt. Ja tie būtu kaut kur nu tā atsevišķi uzsaukti, tad es to varētu drīzāk atbalstīt. Bet, nu, lai savsniegtu kompromisu, es domāju, ka par šo uh, formulējumu vēlreiz jārunā, jo arī zaļo to norāda jo zaļie nav ietvērti šajā kompromisā. Tas man ir jāpasaka, ka viņu grozījumi nav šeit iekļaut, bet, protams, es gribu, lai Meisners kundze arī būtu iekļauts šajā kompromisā un varētu to atbalstīt. Tā tad es vēl gribētu lūgt, vai mēs varbūt varētu vēl tādā īsā apmaiņā vai sarunā vienoties, un tad es sekretariātam varētu pateikt, vai globalizācijas fonds paliek vai nē. Ietverts. Tagad e-kompromiss. Visi kas ir runājuši par šo kompromisu, ir argumentējuši vienā un tajā pašā virzienā. Un šeit saka, ka pēdējais teikums pabeidz ar ieņēmumu un izdevumu pusi. Tas tad arī pēdējais šajā kompromisā, šie ir tie pēdējie vārdi. Un nākošais teikums, kas tika likts klāt, tas ir izņēmts, par to vairs nav jābalso. Par visu pārējo varu piekrist lūdzu tikai vēlreiz padomāt par sekojošo. Mums ir nepieciešams uh, skaidrojums, ko nozīmē uh, uh, korporācija. Ko tad nozīmē šī pastiprinātā sadarbība starp komitejām? Tas jānoskaidro. Un tad es gribētu uh, arī šo padziļināto sadarbību nu, ļoti skaidri formulēt, jo visādi citādi mēs eh, tikai šeit eh, nokļūstam problēmās, nu tad jau labāk tādu parasto sadarbību. Tas ir mans iespējas pēc šī stāsta, kas, nu, ir bijis nedaudz mulsinošs un neīsti veiksmīgi noritējis starp uh, sadarbības starp komitejām. Nebija skaidrs, vai mēs uh, ziņojam vai atzinumu rakstam, un FM komiteja arī nemaz nav šādu uh, ziņojumu vēl bijusi iesniegusi, un ka mēs nedrīkstam vārdu sievietes pieminēt. Nu, vispār grūti to visu ir saprast, bet nu labi. Liekas, ka tās būtiskākās jomas es esmu pieminējusi. Un es gribētu vēlreiz visiem pateikties, kas ir atbilstoši uzstājušies šeit. Uh, komitejā. Paldies! Paldies Cimers kundzei, un kā jūs ziniet, rīt pulkstens 9.30 mēs sāksim balsot. Un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta un došu vārdu tūlīt pat Harkins kundzei. Tas ir IKP un ne tikai progresa novērtējums painīgā pasaulē. Harkins kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri ir iesnieguši grozējums manis sagatavotajam atzinumam. Ziņ Uzreiz vēlētos pateikt, ka daudz no grozījumiem tik tiešām būtiski uzlabos tekstu, kad par tiem nobalsos, un, protams, tas man priecē. Esmu mēģinājusi iekļaut lielu daļu grozījumu, apvienot lielu daļu grozījumu kompromisa grozījumos. Ir vairāk tādu grozījumu, kuriem balsošanas sarakstā esmu pievilkusi mīnusiņu. Pie tam nevis tāpēc, ka man nepatīk šie grozījumi vai nepiekrīt to būtībai, bet gan tāpēc, ka uzskatu, ka tajos minētās idejas jau ir iekļautas vai nu sākotnējā tekstā vai arī kompromisa grozījumos. Es mēģināju, vismaz centos, lai ziņojums būtu visaptverošs. Piemēram, lai mēs nerunātu un neatkārtotos divreiz par vienu un to pašu jautājumu. Varbūt tāda vispārīs dabas paziņojuma par IKP un ne tikai. Tātad es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mums būtu vispusējs skatījums. Uh, un manā atzinumā jau ir daudz jautājumu izskatīt, un tomēr mums ir jāsaprot, ka būs visi šie jautājumi jāsavēl kopā, un pēc tam jāskatās uz to, kā mūsu idejas ietekmē politikas veidotājus. Un tomēr sākotnējais progresa novērtējumā runāt ne tikai par IKP un par tiem indikatoriem, kurus vajadzētu šeit iekļaut, tā tad man apmierina šis atzinums. Kā jau sākumā teicu, ir vairāki kritēriju saraksti, bet eh, mēģināju pie visiem pieskarties tikai vienreiz. Pie tam esmu mainījusi jēdzienu sankcijas un, piemēram, uz indikatoriem vai, piemēram, uz eh, progresu. Vēl par 57. grozījumu es atvainojos. 57. grozējums nav iekļauts. Un mēs ar Cimers kundzi par to runājām, tas ir Cimers kundzes iesliegtais grozējums, tātad tas joprojām ir grozījumu sarakstā, tas nav iekļauts A kompromisā, mēs par to balsosim. Priekšsēdētāji, es vēlētos pārtraukt tos, kuri šeit runā un runā skaļi, pie tam runā par iepriekšējo ziņojumu. Kolēģi, lūdzu, atstājiet šo zāli, jo ir ārkārtīgi nepatīkam tiem, kur vēlas strādāt pie šā ziņojuma, klausīties fona troksnī. Cimers kundze, vai jūs varētu doties ārā diskutēt par šo jautājumu? Harkins kundze, vēlreiz vārds jums. Paldies! Um, es jau gandrīz biju beigusi. Tikai vēl viens jautājums, kur tomēr vēlētos šeit izskatīt. Es jau Deutsche skundzē rakstīju par 64. grozījumu, kurā runa iet par IKP, kā vienu no galvenajiem kritērijiem piešķirt vai nepiešķirt reģionālo palīdzību. Uh, un runa iet arī par dalību valstu iestādēm, kuras savukārt varētu īstenot vai piemērot citus kritērijus, ja tās to uzskata par adekvātu. Es zinu, ka par šo jautājumu tika runāts arī Regi komitejā, un eh, varbūt, ka mēs varētu apsvērt tādu frāzi, kā būtiskākais kritērijs vai ir nozīmīgs kritērijs, jo ja mēs tiešām ticam, kā jau tas ir atspoguļots pirmajā kompromisā, ka IKP ir ekonomiskās izaugsmas vienīgais kritērijs, vienīgais kritērijs palīdzības piešķiršanai vai nepiešķiršanai, tad ziņojumā tiešām parādās tas, ka IKP konkrēti reģionālās palīdzības piešķiršanai tam ir jāsaglabājas kā vienam no galvenajiem indikatoriem. Un, protams, uh, pieskaitāmības līmenī var runāt arī par citu kritēriju piemērojamību. Bet eh, atzinumā tā arī bija galvenā doma. Es eh, ar ļoti lielu interesi uzklausīšu kolēģi teikto tagad. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Helmer kungs lūdzu, pēc tam Lamberta kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām esmu pirmais. Kur tad šodien ir EPP? Kāpēc vārds ir ECR? Katrā ziņā mums ir būtiskas bāžas. Jūs bijāt pirmais, kas pieteicās, saka priekšsēdētājs kundze. Helmerkungs atbild, tas ir ārkārtīgi pagodinoši. Bet es tagad atgriezīšos pie tā, ko vēlējos teikt. Mums ir būtiskas bažas par šo ziņojumu kā ECE e grupai, jo IKP ir viens no vislabāk izprotamajiem ekonomiskajiem kritērijiem, tas ir objektīvs kritērijs, to izmanto visā pasaulē, to var izprast un pārskatīt, un to ļoti vienkārši vienkārši var izmantot arī starptautiskās statistikas līdzināšanā. Es zinu, ka šeit cilvēki saka, jā, tas paliks kā viens no būtiskiem kritērijiem, un tomēr es uzskatu, ka šā atzinuma galvenais nolūks ir nolikt pabīdīt it kā IKP drusciņu maliņā un runāt par citiem kritērijiem. Es vēlētos uzsvērt, ka Protams, var pastāvēt tendence īpaši šajā komitejā runāt par netik objektīviem, es pat vēlētos teikt subjektīviem kritērijiem, kuros e, atspoguļotos ideoloģiskas idejas. Tā vietā tiešām mums vajadzētu pieturēties pie tādām lietām, kuras var pierādīt un parādīt. 31. grozījumā runiet par jauniem ekonomiskiem kritērijiem ko tad mēs ar to saprotam? Mums varbūt vajadzētu labāk definēt, kas tad ir šie jaunie kriteriji. 45. grozījumā runa iet, ka komisijai vajadzētu aizstāt IKP kā vienu no, vienu no indikatoriem, un to vajadzētu aizstāt ar kaut ko citu. <clears throat> Un uh, tiešām varbūt kāds varētu labāk to visu definēt vai izgudrot kaut ko labāku. Protams, ka mums ir jāskatās arī uz citiem ekonomiskajiem indikatoriem, un tādu ir ārkārtīgi daudz, taču mana bāža, kā jau sākumā teicu, mums tiešām vajadzētu izmantot vislabāko no šiem indikatoriem, un mēs nevaram to vienkārši nobīdīt maliņā. Ieklausoties visā iepriekšējā, man ir priekšlikums. Es nevēlētos nonākt situācijā, kur Eirozonas dalību valstis jau ir padevušās uh, pārvaldīt paši savus procentu likmes un monetāro politiku. Un ir tādas dalību valsts, īpaši Grieķija, bet ne tikai, kuras šobrīd cieš no šā lēmuma sekām. Tā tad ir būtiski ekonomiskie indikātori un varbūt mums vajadzētu lūgt komisijai pārskatīt indikātors, uh, ko eiro ir nodarījis eirozonas valstīm kā indikators. Lamberts kundze, paldies, un tagad Lamberts kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties referentē par viņas lielisko darbu. Es vēlētos pateikties arī Helmer kungam, ka viņš, vēl, ka viņš pievērs uzmanību 31. un 45. grozījumiem, jo mēs tiešām runājam par laiku. Tā tad mēs tā viens stundas atvainojas laikā no viena indikātora pārlecam uz veselu virkni citu. Tas, ko iepriekšējos gados ir panākusi Lielbritānijas valdība. Tātad jā, ir mēģinājumi arī citur, arī komisijā raudzīties uz alternatīviem indikatoriem. Mūsu lielākās bāžas saistīts ar IKP, kā jau Harkins kundze savā atzinumam parāda, tātad IKP ir viens ekonomisks indikators, bet šobrīd tas ir kļuvis par savu veidu mērķi jo tas tiek izvirzīts par kritēriju gan Lisabonas stratēģijā, tātad palielināt IKP, un tas vienmēr tiek uzskatīts par pozitīvu tendenci, bet varbūt būtu vairāk jāskatās uz IKP palielinājuma sekām par to, kā uh, papildus nauda, kas ienāk ekonomikā, tiek sadalīta vai kā tā tiek izmantota. Un viens no piemēriem, kuru šajā sakarībā bieži, bieži piemin, ir tas, ka, piemēram, naftas tirgus svārstības vai, teiksim, uh, Bagātās naftas valstu IKP strauji aug, bet vai tiešām aug cilvēku dzīves līmenis, dabas aizsardzība un tā tālāk? Tātad runiet par to, kādi citi indikātori varētu tikt izmantot progresa novērtējumam. Tātad tāds plašāks skatījums nekā tikai koncentrēties un pirkstu turēt uz IKP jo ļoti daudz stratēģijas veidotāji un plānotāji tiešām IKP izmanto par vienīgo, es pat gribētu teikt, nesvarīgāko, bet vienīgo indikātoru, un tas tiešām rada ārkārtīgi šauru tuneļu skatījumu. 45. grozījums. Tātad šeit runa iet par to, ka IKP kā visgalvenākais indikators ir jāizvieto ar citiem lēmumu pieņemšanā. Uh, ir vesela virkna lēmumu, kuri nekādā meidā nav saistīti ar IKP un naudas ieplūdi konkrētā ekonomikā. Kā jau iepriekšējā sēdē teicu, Harkins kundzes ziņojuma virziens ir ļoti pozitīvs. Mēs izprotam, uh, Harkins kundzes e, bažas par 64. grozījumu, un ja varētu rast citu tekstu redakciju vai citā veidā sarakstīt grozījumu, mēs būtu priecīgi. Ir arī citi grozījumi, un ja tiešām tie neiekļaujās ziņojumā kā indikātori, tad jā, par tiem arī nebalsosim. Kā jau Harkins kundze teica, tie tiešām varbūt neiekļaujas atzinuma ietvarā. Jā, un redzēsim, kas notiks rītā balsojumā. Un tiešām mēs vēlamies šo ziņojumu pieturēt tikai un vienīgi pie ekonomiskās izaugsmas progresa indikatoriem. Paldies, Forāns kundze. Merci, madame la présidente. Euh, Paldies, priekšsēdājas kundze. Es gribētu sākumā uh, pateikties, har, pateikties Harkins kundzei. Viņa uh, pastrādāju tā, kā to man darīt ar tādu pārliecību un redzam, ka kopš šis IKP jautājums vispār eksistē un vajadzētu lietas virzīt uz priekšu un pat arī konceptu kā tādu. Un tajā pašā laikā tautas partijas vārdā uh, atbildot arī Helmer kungam, kurš bija satraucies par to, kur tad paliek tautas partija. Tātad tautas partijas vārdā var atbildēt, ka daži no a, kolēģiem ir norūpējušies par to, ka noteikti kritēriji, kas ir a, a, ieteikti šeit grozījumos, par kuriem mēs šodien runājam, nav nu tā īsti izmērāms un uh, tām tajā pašā laikā ir ļoti nopietna ietekme uz um, politiskiem lēmumiem, politisko iedarbību, kāda var izveidoties. Un tajā pašā laikā tie būtiski skār pilsoņu dzīvi. Un uh, tas ir arī tāds ļoti personīgs. Un uh, tas izriet no sistēmas, kas ir ļoti sarežģīti izmērāma uh, objektīvā veidā piemēram, um, dati par personīgo dzīvi, par garīgo um, labsajūtu un uh, IKP. Jā, protams, ka var būt ļoti spēcīgs IKP kādā valstī un tajā pašā laikā cilvēkiem būtu zemes dzīves līmenis. Tas arī ir iespējams, jo Diskutējot par šiem jautājumiem, IKP nevienmēr ir ļoti, nu tā, izteikti veidots, lai nāktu pa labu mūsu pilsoņiem, bet no otras puses daži priekšlikumi par jauniem indikātoriem ir ārkārtīgi trausli, un tajā pašā laikā dažkārt ir tādas jūtīgākas dabas nekā strateģiskā analīze, kas ir saistīta ar šiem jautājumiem. Tie, piemēram, ir iemesli, kādēļ Mani kolēģi mm, ir aizkustināti par šiem jautājumiem runājot, un dažkārt nesam viens prātis par C, D, E un F kompromisiem, kas šos indikātors piedāvā kas ir pārāk tādi delikāti un nav pietiekami stabilizēti. Nu, tā ir tāds partijas pozīcija. Pat ja mēs labi zinām, ka ir, ja vēlamies attīstīt IKP, tad jādara tas balstoties uz stabiliem izmērījumiem un saprotamiem, kā arī objektīviem kritērijiem, lai tie būtu izmantojami no visu puses. Paldies! Tagad Kinga Gans kundze. Yeah. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī domāju, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs un tas nāk īstajā laikā. Uh, ir eh, bijusi krīze, um, bija ļoti ātra un precīza statistika par IKP kritumu valstīs un izaugsmi. Man tomēr radās um, iespējas, ka ir bijušas ļoti būtiskas sociālas sekas, bet nav bijusi nekāda statistika ar indikatoriem par šo jautājumu. Un tiešām ir pienācis laiks strādāt pie šī jautājuma. IKP ir viens no svarīgiem indikatoriem, ar ko mums ir jāstrādā. Tā ir, bet IKP ir arī indikators, kas uh, ietver dažādus citus procesus, nabadzības pieaugumu, līdztiesības uh, trūkumu pieaugumu un tā tālāk. Tātad es domāju, ka ka tas, ko mēs minām grozījumos, nebūs viegli izmērāms, un, bet tomēr ir svarīgi strādāt pie šiem aspektiem sociālajā attīstībā. Mums vajadzētu balstīties uz uh, metodoloģiju, kas mums nav jāizgudro, bet uh, ir jāņem vērā šīs izmaiņas. Esmu arī ļoti pateicīga Harkinas kundzei par paveikto darbu, un kompromisa grozījumi tiešām ir ļoti labi apkopoti, sastādīti, apkopojot dažādas grozījumus, un es ceru, ka mēs uh, varēsim panākt labu rezultātu. Paldies, Cimers kundze, un pēc tam Šrēters kundze, lūdzu. Gabriela Cimer, lūdzu. Jā, gribētu arī vispirms pateikties Harkens kundzei par paveikto darbu. Mēs jau visi uh, iepriekš zinājām, kad sākām strādāt pie šī temata, zinājām, ka tieši par IKP un citu indikātoru jautājumiem mums būs uh, uh, strīdīgas diskusijas, jo priekšstats par to, kas ir jāmēra, jāvērtē, un uh, sociālie ekoloģiskie jautājumi, vai tas ir jāiesaista, uh, ka tad, kad būs runa par konkrētām lietām, tad mums būs atšķirīgas pozīcijas, to mēs jau zinājām. Un tāpēc gribētu pateikties par to, ka lielākā daļa no grozījumiem, kurus mūsu politiskā grupa iesniedza, arī ir lielā mērā iekļaut kompromisos. Protams, ir žēl, ka vienā kompromisā tieši mūsu prasība progresu mērīt pēc uh, tā, uh, faktora, cik lielā mērā cilvēkiem tiešām ir labs darbs. Tas netika ņemts vērā, bet daudz kas tika ņemts vērā, un ziņojums tiešām lielā mērā tagad ir kļuvis apjomīgāks, pateicoties šim atzinumam, un uh, mēs noteikti varēsim atbalstīt lielāko daļu kompromisu, izņemot vienu kompromisu, kur es uh, arī atsaucu uz savu dalību, jo tur netika iekļauts šī atsauc uz labu darbu. Paldies par šo darbu, un es ceru, ka mēs varēsim kopīgi turpināt darbu. Paldies, Šreiters kundze, un pēc tam Ogriāno kungs. Jā, paldies. Es gribētu atgriezties pie pirmā, pirmās uzstāšanās fakts, ka IKP uh, nenoved mūs tur, kur mēs vēlamies nonākt, to komisija ļoti skaidri savā dokumentā pateica. Tas ir viens no galvenajiem vēstījumiem šajā dokumentā, proti konstatējums, ka IKP neatspoguļo visus aspektus labklājībā, un divas trešdaļas Eiropas Savienības iedzīvotāji arī to tā izjūt. Un uh, tas ir, protams, steidzam jāmaina. Uh, Un tad šajā dokumentā tiek izteikti dažādi priekšlikumi, kurus konservatīvo prezidents ar savu Štiglītas komisiju ir ievadījis centrālā līmenī, proti e, OECD līmenī. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Un nav tā, ka Harkinas kundze vai kreisie šajā parlamentā to būtu izgudrojuši. Uh, Nē, tieši eh, tika konstatēts, ka izmantojot tikai IKP, mēs uh, maldāmies, mēs tiekam novest nepareizā virzienā, un tāpēc tiek izmantoti nepareizi Eiropas Savienības līdzekļi. Bet, kā jau es teicu, tas ir tāds eh, fakts, ko ir pamatojis un paudus komisija un balstījus to uz vairākiem punktiem, proti uh, uz uh, vairākumu sabiedrības uh, Eiropas Savienībā, un tas ir konstatēts. Un svarīgākais teikums komisijas paziņojumā ir uh, tas, ka nav nepārvaramu šķēršļu to mainīt, proti pievienot šeit citus kritērijus bez IKP, lai konkrētāk varētu analizēt situāciju kādā reģionā, piemēram, vai tur ir laba attīstība vai ne. Un tas ir būtisks teikums. Gribētu uzsvērt vēl vienu aspektu. Parlaments eh, iepriekšējā plenārsēdē ar lielu vairākumu balsoja par to, lai Gini indeks tiktu pievienots IKP. Un tas ir arī ļoti gudri, manuprāt, no parlamenta puses, jo Gini indeks ir startautiski, eh, in, startautisks indeks, kur dati tiek vākti startautiski, un tas būtu labs indeks, kuru šeit pievienot. Un tas uh, ļoti labi aprakstītu situāciju kādā uh, mm, reģionā, kur varbūt IKP uh, pieaugums tomēr ir ļoti liels ieņēmuma atšķirības. Uh, tas, protams, nenozīmē, ka mēs jau zinātu, ko darīt, bet tas uh, objektīvi novērtāt situāciju uh, kādā reģionā. Un uh, ļoti labi būtu, ja šis, šī komiteja konkrētāk eh, skatīt šo jautājumu un pārņemt to viedokli, kuru pauž eh, lielākā daļa pilsoņu Eiropas Savienībā, proti, ka IKP ne, nevar eh, objektīvi aprakstīt visu, ko mēs formulējam ar vārdu labklājība. Paldies tagad Ugurjāno kungs un pēc tam Harkens kundze. Aš vrea să remarc, GDP. Jā, priekšsādātais kundze, es gribēju tu izteikt tādu piezīmi, ka IBP nav perfekts, jā. Un tajā pašā laikā tas ir neaizvietojams. Un kādēļ? Tādēļ, ka tas kaut ko izmēra. Un ko tas izmēra? Tas izmēra ekonomisko aktivitāti e, gadā. Un ja jūs atlausiet, tad e, kopā ar jums pievērsīšos tam, kādi ir šie 14-15 kritēriji, kādi ir. E, šeit pievienoti. Nu, piemēram, noziedzība vai kultūras iestā, iesaiste vai ģimene. Uzticība valsts iestādēm, kā arī mentālā, garīgā labsajūta. Un kādēļ tad mēs a, nepievienojam arī a, sociālo satīklojumu, jo tas kas šeit ir. Mēs nevaram izskatīt visus 14 grozījumus, varbūt, ka jūs varētu pievērsties tiem būtiskākajiem. Tātad lūdzu runājiet tikai par būtiskākajiem, nevis par visiem 14. Jā, paldies, sapratu, ko jūs gribējāt teikt. Tātad par ceturto gribu runāt, kurā ir rakstīts jau no paša sākuma, ka uh, PIP ir uh, neadekvāts. Un, uh, manuprāt, uh, tas nav pieļaujams, ja mēs gribam uh, nopietni runāt. Un vēl 17. grozījums um, par izjusto labklājību, un tas ir uh, gā uh, kompromisā, bet es gribētu to redzēt uh, C kompromisā. Uh, thank you. Um, uh, Mar Paldies, Harkins kundze, vārds jums noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām mēģināšu runāt lakoniski un pieskarties pāris no šeit izskaņojušajiem aspektiem. Piekrīt Helmer kungam, ka IKP tiešām ir viens no tiem indikatoriem, kas visplašāk tiek runāts, un tomēr es domāju, ka lielākā daļa šeit sēdošo piekritīs, ka mums ir nepieciešami citi indikatori. Citēšu komisiju, kur to ir uzsvērusi jau vairāk kārt ir nepieciešams, lai statistikā vēl bez IKP parādītos arī citi kritēriji, tādi kā vides, sociālie un citi. Tātad jautājums nav par to, vai mums ir nepieciešami papildus indikātori, mums tie ir nepieciešami, bet mums ir nepieciešams tos izmantot. Uzskat, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, ka, piemēram, IKP izvērtējums vien nerunā par vides saglabāšanos. Piemēram, ja mēs izcērtam mūža mežus Dienvidamerikā, tad, protams, IKP pieaug, bet, piemēram, kas notiek ar lauku iedzīvotājiem un nākamais neparādās IKP, neparādās jau arī cietumos sēdošo daudzums vai mazums un veselu virkni citu apsvērumu. Tātad, kā jau teicu, lielākā daļa piekrīt, ka papildus indikātori ir nepieciešami. Un tas, šeit, tas jau šeit izskanēja vairāku deputātu teiktajā. Vēlētos pateikties un Oran Čārķie kundzei Jā, taisnība, ka vairākos no jūsu pieminētajiem gro kompromisa grozījumiem es mēģināju runāt par tādi kā, piemēram, izskatot F un G kompromisus. Es vienkārši tur neuzskaitīju visu, es vienkārši uzsvēru, ka var izvēlēties. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, kultūrāla iesaistīšana neiztumšana, nabadzība, sociālie partneri tos eh, noteica. Līdz ar to tā vietā, lai es pateiktu, kādām kategorijām ir jābūt, es mēģināju iekļaut pēc iespējas vairāk, bet tātad manis piedāvātie vārdi tādi, ka Un tad tālāk tur jau katrs var izvēlēties pats. Es no tiesas ceru, ka mums izdosies rast kopīgo saucēju, bet uh, Jā, es esmu darījusi tiešām to, kas manos spēkos, lai sasniegtu šādu kopsaucēju. Es eh, tiešām neuzskatu, ka es varu vēl tālāk šos kompromisus vilkt un veidot. Vēl viena deputāta teica, ka jā, mums ir nepieciešams runāt vēl par papildus eh, indikatoriem. Uh, 4. un 5. grozējumi. Tā tad jā, jums ir taisnība, bet es tos izmainīju. Sākumā eh, es biju ievietojusi vārdu sociālie, bet pēc tam es to izņēmu laukā. 17. grozījums, es to vēl vispār neesmu izlasījusi. Tas ir gan skundzes grozījums. Jā, es piekrītu, ka uh, vertikāla labklājības sadalīšana varbūt nav tik labs risinājums, bet ja mēs skatāmies par globālu labklājības sadalījumu, tad jā, to nevar panākt ar vertikālo modeli. Es piekrītu jums ceturtajā grozījuma sakarā priekšsēdētāji, paldies. Rīt par Harkins kundzes atzinumu balsosim, atkal, kā jau teicu, sākam balsot 9.3. Nākamais jautājums ir pakalpojumu direktīvas 123 EK īstenošanu, un tagad dodu vārdu Banam Jaskungam. Tā tad es varētu dot katram divas minūtes, bet vispirms referentam. Merci, Jāmļa prezidents. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es mēģināšu būt pēc iespējas tāds īsums uzspiests. Tagad par atzinumu un direktīvu, kas ir ļoti delikāta. Un šeit uh, kompromisi sasniegt tādu, par kuriem vēlos runāt un jūs iepazīstināt par pirmo. Uh, C kompromiss. Es esmu 16, 17 un 18 apvienojis. Nu, liekas, ka tas neveidos uh, nekādas problēmas nevienai no grupām. Uh, Tagad par otro uh, paragrāfu D kompromisu. Tas ir daudz sarežģītāks. Es piedāvāju kompromisu par 22, 23, 24 un 28 grozījumiem. Ceturtais paragrāfs. Tas ir viss problemātiskākais. Nav kompromiss atrasts. Mm. Mutiskais grozījums Baltasārs kungi iesniegts līdzinās kompromisam. Liekas, ka ļoti skaidrs, un tas sakrīt arī ar Barņē komisāru kungu teikto. Par piekto uh, e-kompromisa apkopot 41, 42, 43 un 44 kā grozījumus. Sastais paragrāfs, jeb F kompromiss 50, 51, 52, 53, 54 un 55 grozījumi ir apkopoti šajā. Un tad, ja mēs pievēršamies apsvērumiem. A, otrais, ceturtais un piektais grozījums. Kompromiss B par A, viss astotais un devītais grozījums. Man liekas, ka līdz ar to esmu iespējamos kompromisus iezīmējis. Protams, ka redz arī problēmas, kādas tās ir redzams. Atgādinu it īpaši ceturto paragrāfu. Thank you. Uh, it... Paldies. Šeters kundz, lūdzu. Jā, paldies. Emīlija Turunena ir ēnu referente un arī pēc sarunas ar Žanu Luku un gribētu uh, šo to no viņas nodot. Viņa to uh, izstrādā zaļo vārdā. Pirmkārt, paldies par um, kompromisiem. Visā vismā tie ir labi, mēs daudz ko varam atbalstīt. Mēs esam par to, lai direktīva būtu tāda, kas rada skaidru tiesisko situāciju Eiropas Savienībā, bet mēs apšaubām uh, to, vai definīcija ir uh, vislabākā, ko no šīs uh, direktīvas vajadzētu prasīt. Mums ir tagad atšķirīga situācija no tās, kas bija laikā, kad pakalpojuma direktīva tika apstiprināta. Ir mainījies līgums, kas mūsuprāt ir ļoti labi. Uh, Tas dalību valstīm dod lielākas iespējas nekā agrāk tas tā bija, un tas, manuprāt, ir labāk jāņem vērā. Es nedomāju, ka šī definīcija, kas šeit ir, ir piemērota. Äh, Otrs punkts, kas arī ir ļoti būtisks un kurā mēs Žanluku atbalstām, ir tas, ka viņš šeit ir iekļāvis darba tiesības un labākus darba apstākļus prasa. Un es domāju, ka šeit viņš var rēķināties ar mūsu pilnu atbalstu, un tas ir arī svarīgi, lai kompromis tiktu atbalstīti. Tie ir tie punkti, kas man bija jums jānodod, un mēs ceram, ka rīt balsojums būs veiksmīgs. Thank you. Um... Paldies, Kristensena kungs, un pēc tam Moran Šartie kungs. Tak, fru formand, og jeg kan stort set tilslutte mig det, som Elisabeth. Es uh, varu piekrist tam, ko Šeters kundze teica, un paldies arī referentei par paveikto. Kompromisos ir ietverti visi tie elementi, kas ir nepieciešams saistībā ar šīm problēmām, proti pakalpojumu direktīvas īstenošana. Tas ir ļoti būtiski arī brīvu pakalpojumu sniegšanas kontekstā visā Eiropas Savienības teritorijā. Iekšējā tirgus noteikumi nav, būt, nav svarīgāki par darba ņēmēju tiesībām. Un tas ir tas, kas patiesi lā, rada lielas problēmas dalību valstīs. Un pareizi ir arī tas, ko teica referenti. Protams, ka ir, ko teica referents, protams, ka ir problēmas arī saistībā ar ceturto punktu, un šeit mums ir nepieciešama papildus definīcija. Mums ir jārunā par eh, ekonomiskas intereses valsts pakalpojumiem, bet mums ir jārunā par to, kas tad ir nepieciešams, bet to vienmēr ir grūti definēt, jo tās patiesībā ir dalība valsts, kuras ir īstenojusi tos pakalpojumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem šajā jomā, un tomēr Mums joprojām ir nepieciešams uzmanību vērst uz to, ko tad dalību valsts, kas tad šajās definīcijās ir iekļauts, un par to mums arī būtu jābalso. Bet katrā ziņā eh, referente ir eh, veikusi lielisku darbu. Paldies! Thank you, uh, Mrs. Paldies, un Moran Šartie kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu pievienoties visiem tiem, kas atzinīgi vērtēja Žanluka Benamjasa paveikto par tautas partijas viedokli. Lai pavisam ātri runātu, teikšu tā, ka akceptējam A, B kompromisu, C un E arī akceptējam. Problēmas ir ar 2D paragrāfu, kas nav akceptēts. Tātad otrais paragrāfs D kompromiss to neakceptējam no tautas partijas puses, un tautas partija nepiekrīt paustajam viedoklim, kā arī sastais paragrāfs kompromiss F. Tādā pašā veidā paragrāfs 25 tautas partija ir ļoti atturīga. Un uh, tas ir izšķirīgi nozīmīgi, kāds būs balsojums šajā punktā. Tas ir mūsu politiskās grupas vārdā. Thank you, Mrs. Green. Paldies. Uh, tagad Grūnikuns un pēc tam Baltasar kungs. Tad Paskal Grunģie kundze. Paldies, priekšstādājs kundze. Nu, pavisam īsi gribu teikt, ka Benamjas kungs uh, ārkārtīgi labi ar šo ļoti sarežģīto jautājumu ir strādājis un uh, uzdošu jautājumu par 46. Um, jūs aicinat balsot nē un gribat palīdzēt uh, pilsoņiem, lai būtu labāka caurskatāmība attiecībā uz uh, um, administrāciju un uh, arī uz. Uh, noteiktiem eh, pieņemtiem noteikumiem. Tagad Baltazāra kungs. Nu, pārāk daudz man nav kas sakāms. Papildus tam, ko tautas partijas kolēģi teica, bet uh, mans pienākums būtu vēlreiz um, izteikt pateicības vārdus um, referentam. Viņš tiešām mēģināja tādus kopējos punktus izstrādāt attiecībā uz šo ļoti būtisko direktīvu, kas ir īpaši nozīmīga tieši tagad. Bet, protams, ka viedokļi attiecībā uz ceturto mm, rindkopu ir ļoti atšķirīgi un, un ceturto paragrāfu būs sarežģīti vienoties. Ir, protams, arī vēl grozījumi, grozījumi kas uh, atkārto mutisko grozījumu, kur pats esmu iesniedzis, pozīcijas jau ir aptuveni no nu, tā aprakstīts, un līdz ar to es domāju. Mums vienkārši jāpaskatās, kā direktīva tālāk attīstās un kādas prioritātes gal galā būs uh, noteikts komisijas uh, dokumentos. Um. Paldies, Harkins kundze, un pēc tam referentu. Paldies, un Kā jau iepriekšēji runātāji gribētu pateikties Benamies kungam par eh, darbu. Šis ir strīdīgs jautājums, kā jau daudzi teica, ka ir bieži vien grūti šeit panākt vienošanos, un tomēr es gribētu pateikties referentam par smago darbu. Pavisam īsi, mēs varēsim atbalstīt ABC grozījums D kompromisu grozījumu mēs nevarēsim atbalstīt, jo tur ir runa par direktīvas pārskatīšanu. E grozījums arī ir pieņemams. Ceturtais pāns, protams, ir svarīgākais jautājums. Esam iesnieguši vairākus grozījumus no Alda grupas par šo jautājumu, un uh, tad redzēsim, kā tie tiks atbalstīti balsojumā rīt. Bet vēlreiz uh, paldies Benemijas kungam par uh, paveikto darbu pie šī jautājuma. Paldies! Paldies, ja neviens cits negrib izteikties. Eh, Benamijas kungs, lūdzu, referent. Jā, uh... Jā labi. Par eh, šo ceturto. Nu, tas ir grozījums, kurā es varu mainīt savu viedokli, un tā tiešām nav problēma un par visiem citiem pārējiem, nu, ko jūs mm, vēlties sasniegt. Nu, protams, ka, nu, nu nepavēlti Baltasar kungs, es teicu, ka jūs mutiskais grozījums, jā, jūs to uzturt. Jā, nu, protams, ir saržģīti varbūt, bet, nu, nezinu, kā es pats man viedokli varu uzturēt, bet jūsu grozījumā, man liekas, ka jūs uh, uh, atkārtot to, ko Barņiekungs teica komisārs, un man liekas, ka tas ir akceptējums kompromiss. Uh, salīdzinot ar to, ko prasa parlaments vai pakalpojumu direktīva un, un, un to, kas ir sarežģīts šajā jautājumā, nu tas, kas attiecas uz mani. Es nevaru doties tālāk nekā šī pozīcija. Man liekas, ka kompromiss ir akceptējams. Nevaru vēl tālāk doties šajā vispārējā um, definīcijā un pilnīgi visas sarežģītības nosaukt un to, kas gūst labumu, kas saskars ar problēmām un kādas ir uh, problēmas ar šo direktīvu ieviešot. Jūs zinat, ka tas ir sarežģīti, jo mums nav pamat uh, ziņojums un ir vēl sarežģītāk uh, diskutēt ar komisiju, nezinot ļoti precīzi un arī personīgi, smagu par, personīgi iemesla dēļ galvenai referentei. Nu un tā tālāk. Nu varu pāris soļus uz priekšu doties, esmu gatavs un visādi citādi. Nu nevar doties vēl tālāk. Paldies. Thank you very much. And the... Paldies. Balsojums par šo jautājumu būs rīt no rīta. Rīt mēs sāksim 9.30. Nākamais darbkārtības punkts ir iepazīstināšana ar pētījumu, direktīvu īstenošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā, kā izmaksas veido, veidojošs faktors. No Rambokols Holtinga pārstāvis eh, stādīs mums priekšā šo pētījumu, bet pirms tam es došu vārdu Takulas kungam, Bilbao aģentūras eh, direktoram, kas uzstāsies dažas minūtes pirms Sarvastas kundze ieradīsies. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam Chair. <clears throat> I've read the report quite uh, carefully. Paldies, priekšsētātais kundze. Es uh, ļoti rūpīgi izrunāju, uh, izlasīju šo ziņojumu, un pirms es to biju izlasījis, tad es biju diezgan kritisks pret to. Stoiber ziņojums ir ļoti labi zināms darba veselības aprindās. Tas tika apspriests arī uh, attiecīgajās komitejās, un visas valdības, izņemot vienu, bija kritiskas pret uh, šo te uh, kritēriju vājināšanu. Rumble uh, Consultancy famous for its health and safety act. Rumble Consultants ir uh, slavēni ar, saviem, ar savu zināšanu, kaut gan viņi ir saistīti ar DG Enterprise. Bet es izlasīšos rezultātus un ziņojums ir mūsu rokās, un man jums ir daži kritiski komentāri. Šeit ir daži trūkumi ziņojumā, un es minēšu dažus. Ir uh, pietiekami pierādījumi ka, kas attiecas uz veselību un drošību darba vietā, uh, ziņojums saka pretējo. un tas ir 4% eh, zaudējums IKP, ja šajā jomā ir trūkumi. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka eh, tādās attīstītās valstīs kā Eiropas Savienība 5% IKP zudums ir darba traumu dēļ. Uh, Un arī citi pētījumi uzskata, ka 5,9%, gandrīz 6%, piemēram, Austrālijā vien ir eh, zaudēts IKP ieņēmumu ziņā sliktu darba apstākļu dēļ. Un, piemēram, Somijā esam nonākuši pie secinājuma, ka ar sliktiem darba apstākļiem saistīta priekšlaicīga pensionēšanās Piemēram, ir daudzi, kuri šobrīd aiziet pensijā nesasnieguši pat 60 gadu vecumu. Tātad Somijā ir aprēķināts, ka tas katru gadu Eiropā, atvainojos Somijā, samazina IKP ieņēmums par 25 miljoniem, un tas viss kopā Eiropā ir apmēram 250 miljārdi, un uh, Tā ir apmēram tā summa, ar ko mēs varētu pacelt dzīvībspējīgā līmenī Grieķijas ekonomiku. Tas tikai salīdzinājumam, kādas problēmas ir šobrīd. Vēlējos tikai pateikt, ka es tiešām neticu, ka administratīvi mēs varētu kaut ko ietaupīt ja mēs Eiropas Savienībā nesagatavosim 20 tūkstošu darba inspektoru. Un tomēr slikti darba apstākļi, Piemēram, ir 25 līdz 27 miljoni iedzīvotāji ar dažādiem traucējumiem, kustību ierobežojumiem vai citiem. 2 miljoni Eiropas iedzīvotāji ir ar e, darbspējas zudumu, kas nāk klāt katru gadu. Eirostat apgalvo, ka 7 miljoni ir darba negadījumi un 20 miljoni ir darba saslimšanu. Somijā tiek apgalvots, ka apmēram Zviedrijā, piemēram, katrs trešais strādājošais nestrādā. Tad pareiķiniet, cik tas viss maksā. Tātad visu sarēķinot kopā, man ir radies, radusies radies iespējas, ka neviens no šajā ziņojumā pieminētajiem un intervētajiem cilvēkiem, vai tie būtu mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvi vai uh, inspektori, jo izskatās, ka šie 20 tūkstoši darba inspektori, viņiem būs jāgaida samērā ilgi, kamēr viņi varēs darboties. Ir 20 miljonu mazo un vidēju uzņēmumu Eiropā un 20 tūkstoši darba inspektoru. Tas nozīmē, ka šādā mazā uzņēmumā darba inspektors vidē rēķinot ieradīsies reizi desmit gados. Diez vai to var uzskatīt par papildus administratīvo slogu MVU? Nu, nē. Tomēr visā visumā raugoties, es vēlētos izteikt arī pozitīvus komentārus. Ziņojuma prezentācija ir ļoti veiksmīgi sagatavota. Lielākā daļa rekomendāciju un secinājumu ir loģiski zinātniskais darbs, ko mūsu aģentūra ir paveikusi. Šis zinātniskais darbs ir pasaulē plaši pazīstams. Mēs esam nopublicējuši arī internetā riska novērtēšanas instrumentu. Un, piemēram, šorīt vien es tikos ar sektorālā un sociālā dialoga komiteju, kurā piedalījās arī komisijas deputāti mēs diskutējām gan ar strādājošajiem, un visu šo internetā nopublicēto riska novērtēšanas instrumentu novērtēja pozitīvi. Noslēgumā vēlētos uzsvērt to, ka ziņojums ir ļoti labi sagatavots, un visā visumā to ir jāvērtē par pozitīvi. Un vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par šo paveikto darbu. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad dodu vārdu Sevestas kundze, Sevestas Eh, Rambo pārstāvjiem, un tas ir 2020. gada direktīva pārskats. Tā tad vārds jums, Stoibalkundze, Silvestris kundze. Tātad, jā, šeit mēs to varam redzēt tagad uz ekrāniem. Es eh, saprotu, jā, ka jūs izteicāt komentāru man manu ziņojumu, es dzirdēju tikai tā pēdējo daļu, bet izskatās, ka nemaz tik slikti nav, ka jūs to vērtējāt pozitīvi. Tā, tad prezentēšu jums pētījuma rezultātu par to, kā tiek īstenotas direktīvas veselības aizsardzībā darba vidē. Mēs šo ziņojumu esam apkopojuši pēdējo pāris mēnešu laikā un pētījumu nolūks. Es tūlīt uzlikšu brīles. Tātad pētījumu nolūks ir aprakstīts vairākos punktos šeit, un galvenokārt mēs mēģinājām labāk izprast to, cik svarīgi ir darba vietās nodrošināt veselības un drošības aizsardzību, jo tas tiešām veicina uzņēmumu ekonomisko labturību, īpaši MVU. Mēs mēģinājām izskatīt arī potenciālās sekas tiem priekšlikumiem, kur šobrīd tiek izstrādāti vai ir tikuši izstrādāti, un mēģināt to savilkt kopā ar administratīvā sloga samazināšanas pasākumiem. Un tas īpaši arī attiecās uz darba drošību un veselību. Uh, Mēs raudzījāmies uz to, cik lielā mērā patreizējie noteikumi tiek izpildīti, arī galvenokārt MVUs. Un raudzījāmies arī uz to, vai informācijas akop vai savāktās informācijas samazināšanās varētu būt pretrunā ar Eiropas Savienības mērķiem darba negadījumu un darba saslimšanu novēršanā. Mēs eh, pētījumu balsījām uz dokumentu izskatīšanu, uz dokumentu pārs, pārskatīšanu. Šeit mēs runājam arī par DDV. Esam intervējuši veselu virkni ekspertu iesaistīto pus, pušu, gan, eh, gan Eiropas komisijas, komisijā strādājošo, gan DDV strādājošo un eh, citus. Pavisam īsi par, nē, vēl vienu slīdīt atpakaļ. Pavisam īsi par eh, DDV Eiropā. Galvenā direktīva, kas to nosaka, ir 89 šķērsvīt 39 šķērsvīt EC. Tā ir pamata direktīva, kurā ir atrunāti pamata principi aizsardzībai un drošībai strādājošajiem. Un tā kā tā ir pamata direktīva, tad tajā ir vesela, ar to ir saistīta vesela virkne tā saucamo pavada direktīvu par konkrētām jomām. Ja pareizi atceros, šo pavada direktīvu skaits ir 19. Tātad, kāpēc ir veikt šāds apkopojums? Tāpēc, ka mums vajadzēja raudzīties 2004. gadā komisija veica pārskatu par to, kāda ir situācija uzņēmumos, un izrādījās, ka īpaši MVU darba drošība neatbilst varbūt vēlamajam. Lielākie mīnusi, lielākās plaisas bija riska novērtēšanā, strādājošo iesaistīšanā uzņēmuma darba drošības nodrošināšanā, kā arī apmācībā. Un tādos, tādās jomās, kā celtniecību un lauksaimniecību problēma bija īpaši daudz. Un tomēr tika atklāts, ka direktīvas eh, īstenošana tomēr ir piesviedusi dalību valsts izveidot tādu likumdošanu, kas eh, pasargātu strādājošos, tātad eh, no seku likvidēšanas pāriet uz preventīvākām metodēm. Un e, tie mīnusi, kurus toreiz 2004. gadā komisija identificēja, lielākie mīnusi bija tādi, ka strādājošajiem trūkst specifiskas, konkrētas un e, straumētas informācijas, pie tam saprotamā veidā un lokāli kā arī pašos uzņēmumos nebija pietiekami daudz zināšanu par to, ko nozīmē darba drošība un darba drošības pasākumi. Un tas savukārt bija saistīts ar to, kā ne visiem uzņēmumiem, un ne visiem uzņēmumiem ir iespējas un e, finansējums, lai apmācītu strādājošos vai, piemēram, lai piesaistītu ekspertus, kas varētu apmācīt, piesaistīt šos ekspertus no, no ārpuses šos eh, mīnusus apkopoja Eiropas Savienības stratēģijā darba drošības pasākumu uzlabošanā, un šī stratēģija bija paredzēta 7. 12. gadiem. Galvenais mērķis tur bija samazināt par 25% darba negadījumu skaitu visā Eiropas Savienībā līdz 12. gadam. Šeit uzreiz vajadzētu pieminēt to, ka Šās stratēģijas dēļ kopienas līmenī galvenokārt uzmanība tiek vērsta uz likumdošanas aspektu. Vienkāršot pasākums, paraugu prakses apmaiņas starp dalību valstīm, vadlīniju izstrāda, kamēr konkrēta rīcība joprojām paliek dalību valstu līmenī labākajā gadījumā, sliktākajā konkrēts pasākums izstrādā paši MVU un darba tirgus dalībnieki. Tagad eh, vajadzētu pievērsties Eiropas Savienības rīcības programmai administratīvā sloga samazināšanai. Un šajā sakarībā vajadzētu pateikt, ka toreiz vairākas puses uzskatīja, ka savā ziņā šajā rīcības programmā ir pretrunīgi noteikumi jo tā savā veidā ir pretrunā ar šiem mērķiem stratēģijai da darba negadījumu samazināšanai. Kā jau es teicu, līdz 2012. gadam vajadzētu samazināt darba negadījumus par 25%, un arī šeit 2007. gada rīcības programmā runa iet par 25%, proti par 25% samazināt administratīvo slogu. Programma pirmo reizi parādījās 2007. gadā, un eh, toreiz jau tika runāts par to, kā tad, eh, kā tad izmērīt, kā tad noteikt, kā sataustīt administratīvo slogu. Un 9. gadā komisija identificēja 13 prioritārās jomas, no kurām viena bija darba vide un attiecības darbā. Uh, Tika izstrādāti astoņi konkrēti priekšlikumi vides, eh, darba vidas uzlabošanā, un no šiem astoņiem divi jau ir pieņemti, un seši joprojām tiek izstrādāti, pie tam izstrādes etapi ir dažādi. Un tieši par šiem sešiem, kuri vēl joprojām nedarbojas, mēs šajā pētījumā arī runājam. Raugoties uz konkrētiem priekšlikumiem administratīvās loga samazināšanā, pirmais un vispretrunīgākais bija vismazāko uzņēmumu pasargāšana. Tātad vismazākajiem uzņēmumiem nav jāizstrādā rakstiska veselības un drošības risku novērtēšana darba vidē. Un uh, Tā tad eh, riska novērtējumam visos uzņēmumos ir jābūt rakstiskam, bet mazie uzņēmumi no tā tiek atbrīvoti. Un eh, doma bija, ka šis konkrētais noteikums varēs, eh, šādu pētījumu veica DG Employment, un tikai pēc viņa sagatavotā pētījuma rezultātu izvērtēšanas kaut kas šajā jomā tiks darīts vai nedarīts. Vēl bija viens priekšlikums, kurā iesaistītās puses intervēja, un visas iesaistītās puses bija viensprātis, ka tas nebija vislabākais, kā cīnīties vai vispār kā rīkoties ar šo jautājumu. Lielākoties visi bija vienas prātis, ka mazajiem uzņēmumiem nav jātiek atbrīvotiem no rakstiska riska izvērtējuma. Tā vietā vajadzēja vairāk uzmanību vērst uz risku novērtēšanu. Tā tad atkarībā no tā, kādā jomā uzņēmējs darbojas, tad tiešām vairāk riska pakļautiem uzņēmumiem ir jābūt šādam izvērtējumam, un mazāk riskam pakļautiem tad varētu būt zinām izņēmumi vai vismaz atvieglojumi. Tātad rakstisks risku novērtējums. Arī mazajiem uzņēmumiem to droši vien vajadzētu, bet, kā jau es teicu, par to vēl tiks uh, diskutēts, jo galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Uh, Nākamais no seši, sešiem priekšlikumiem, kurus mēs izvērtējām šajā pētījumā, ir priekšlikums, kurā runa iet par dalību valstu direktīvas varbūt vieglāku piemēra, piemērošanu darba vīdes drošībā. Arī par šo pasākumu tiek rausti šķēpi. Lielākoties viss ir vienisprātis par to, ka protams, ka ir jāuzlabo izpratni par to, kā darbojas likums un par to, kā šos likums arī uzlabot. Bet eh, šai jomai ir jātiek pievērstai lielākai uzmanībai. Taču patreizējā momentā mēs nevaram pateikt, vai tas tiešām darbosies preventīvi vai nē. Bet vismaz vispārēji runājot, diez vai šīs sekas varētu būt negatīvas. Nākamais priekšlikums ir uh, darba inspektora vizītes veidot efektīvāk. To, manuprāt, arī iepriekšējais runātājs pieminēja. Un uh, tas joprojām tiek apsvērts. Un šo te vizīšu efektivizāciju, izmantojot labāk resursus, e, tiek vērtēt kā tāds pasākums, kas samazinās administratīvo slodzi, un šeit nav uh, risks, ka varētu tas ne negatīvi ietekmēt prevenciju. Un nosacījums šeit ir tāds, ka šo apmeklējumu efektivizācija varētu novest pie tā, ka tās kļūtu, eh, tie kļūtu eh, mērtiecīgāki, tātad vairāk apmeklēt kompānijas, kurām ir lielāki riski un eh, kaut kādā citā veidā kontrolēt tos uzņēmumus, kam ir zema riska pakāpe. Un ir arī jau virkne labu piemēru no dažādām dalību valstīm, kas varētu iedvesmot uh, Uh, labāku praksi arī citās dalību valstīs. Excuse me. I have a bit of a cold, I'm sorry. Es atvainojos, esmu nedaudz apaugstējusies. Vēl viens uh, priekšlikums ir uzlabot uh, vadību būvniecības uzņēmumiem, un tas jau tiek uh, gatavots uh, un drīz tiks pabeigts saskaņā ar informāciju, kur mēs saņēmām, un neviens nevarēja identificēt nekādas potenciāls uh, negatīvas sekas, ja tiktu uzlabota um, pārvaldība, ja palīdzība, kā uh, palīdzēt tiem uzņēmiem, kas uh, nodarbina cilvēkus būvlaukumos. Un arī ir, vēl viens priekšlikums ir atvieglot riska novērtējumu veidošanu par e, veselību un drošību darba vietā. Eiropas uh, drošības un veselības aģentūra ir uh, strādā pie šī jautājuma, uh, tiek veidots interaktīvs instruments, lai palīdzētu MVU un tas tiek vērtēts ļoti pozitīvi. Vienīgais jautājums, kas tika pacelts, ir tas, kā, kādā veidā tas būs piemērots eh, individuāliem sektoriem un uzņēmumu tipiem. Un šis te piemērotības, eh, piemērotības pakāpe ir ļoti nozīmīga, vērtējot instrumenta liederīgumu un tas ir jāpielāgo konkrēto nozaru un uzņēmumu konkrētām prasībām. Un visbeidzot, pēdējais priekšlikums, kā samazināt administratīvo slodzi, ir uh, uzrabot uh, veidu, kā notiek kancerogēno uh, viela informācijas pārvaldība. Šeit nav daudz sakāms, jo būs direktīvas pārskatīšana, un šobrīd nav iespējams novērtēt, kāda ietekme tam būs. Tātad šis izvērtējums būs jāveic tad, kad uh, direktīva būs pārskatīta un uh, būs iesniegti izmaiņu priekšlikumi. Tātad šie bija seši atlikušie priekšlikumi, kurus uh, komisija iesniedza. Lielākoties uh, tie nav strīdīgi, kā jau es teicu, bet uh, varbūt ar izņēmumu pirmais iesniegums varbūt, pirmais priekšlikums varbūt ir tāds apsverams, tas būtu detalizētāk jāapskata. Otra pētījuma daļa pievēršas jautājumam, vai var precīzāk parādīt, kādi ir plusi, ja uzņēmums atbilst veselības un drošības prasībām darba vietā. Intuitīvi varētu šķist, ka Šeit ir plusi, bet bieži vien ir diezgan sarežģīti skaidru saikni parādīt, jo nav skaidru pierādījumu šajā jomā. Ir tiešie efekti, kurus var vienkārši izmērīt un kas ir uzreiz redzami, izmaksu samazinājums saistībā ar eh, to, ka samazinās negadījumu skaits un uh, uh, mazāk uh, darbinieki ir slimi, tātad sl cilvēki mazāk uh, paliek mājās, jo ir slimi. Un nav arī jāpaukstina apdrošināšanas maksājumu šādu gadījumu dēļ. Uh, Un tas, manuprāt, ir ļoti uzskatāms šiem uzņēmiem. Tātad ir dažādi plusi, ekonomiski ieguvumi, ja tiek ievērot noteikumi attiecībā uz veselību un drošību darbvietā. Bet ir arī netieši efekti, kas būtu varbūt jāpapēta tālāk, jo tradicionāli raugoties uz uh, tiešajiem iegūmiem varbūt ar tiem šķietam nepietiek. Un tāpēc būtu jāskat arī šie netiešie ieguvumi. Kā piemēram tādi ieguvumi, kurus nevar eh, tā viegli izmērīt, kā piemēram izmaksu samazinājums. Un tie ir eh, sekojoši kompānijas reputācijas uzlabošana, uh, aizvien vairāk patērētāji mūsdienās pievērš uzmanību uzņēmumu reputācijai, pērkot uh, preces un pakalpojumus. Tātad uzlabot šo te tēlu vai uh, korporatīvo sociālo atbildību, kā tas tiek arī saukts, uh, tas varētu būt netiešs ieguvums, uh, kur var iegūt uzlabojot veselību un drošību darbvietā. Uzlabojot darba Eh, norisi, darba noriti, arī varētu būt netiešs efekts, eh, jo, ja tiek slikti koordināts vai slikti saplānots darbs, tad eh, var būt zaudējumi, un ja tiek uzlabota koordinācija un plānošana, tad var gan mazināt riskus, gan paveikt darbu efektīvāk. Laba darba vide, uzlabojas darbinieku apmierinātība, uh, un tas ir tāds taustāms ieguvums uzņēmumam, jo uh, uzlabojas darba vide. Um, the... Daži piemēri par to, ko es minēju iepriekš. Es iepriekš minēju uzlaboto organizāciju darba vietās. Mums minēja dažādus piemērus, piemēram, darba plūsma, uh, un uh, būvlaukumi, kuros bieži vien sadarbojas vairāk uzņēmumi, kas bieži vien viens otram var traucēt, un tas negatīvi ietekmē ražīgumu un arī samazina risku, kāds, ka kāds varētu uh, savainoties šajā procesē un uzlabot šo te organizāciju un koordināciju, tas uh, būs ar dubultu efektu, samazināsies risks un veicinās ražīgumu. Vēl viens piemērs ir um, uzlabotas uh, darba vietas uh, um, birojos, piemēram, tādējādi var izvainīties no tā, ka cilvēkiem rodas sāpes um, rokā, lietojot uh, intensīvu datoru pēli, un tas var mazināt ražīgumu. Trešais piemērs, kas arī var tikt vērtēts kā ekonomisks ieguld, ieguvums un uh, to var saukt arī par korporatīvo sociālo atbildību, un šeit var uh, jautāt un lūgt apakšuzņēmējiem arī uzrabot savu veselību un drošību darba vietā. Visbeidzot, runājot par šiem te finanšu ieguvumiem, būtu jāņem vērā tas, ka socioekonomika konteksts eh, ir ļoti atšķirīgs dažādās dalību valstīs, un ziņojumā mēs mīnam vienu piemēru. Un eh, tās ir atšķirīgas eh, pienākumu stadijas uzņēmumiem. Dažādi pienākumi ir tātad maksāt darbiniekiem, kas ir slimi. Nīderlandē, piemēram, Eh, darba devējiem ir jāmaksā pirmie divi gadi eh, cilvēkam, kas ir saslimis. Vācijā tās ir 42 dienas, eh, Ungārijā tās ir 15 dienas, Īrijā nav likumā noteikts pienākums maksāt darbiniekiem, kad viņi atrodas uz slimības labs. Uh, un uh, uzņēmumi paši var izlēmt, cik lielā apmērā maksāt algu šādiem darbiniekiem. Tātad šeit ir milzīgas atšķirības, un arī milzīgas atšķirības tajos stimulos, kuri ir uh, uzņēmumiem uzlabot veselību un drošību darba vietā. Un esmu pārliecināta, ka ir daudz citi piemēri atšķirībās uh, starp situāciju dalībvalstīs, un tas arī ir jāņem vērā, domājot par uh, to, kā varētu pārliecināt uzņēmumus uzlabot veselību un drošību darba vietā ar dažādiem ieguvumiem. <clears throat> To... Un tagad pāriešu pie MVU un atbilstību uh, veselības un drošības darba vietā noteikumiem. Uh, No daudziem avotiem izriet, ka uzņēmuma lielums ir ļoti būtisks kritērijs, runājot par uh, šīs darba drošības likumdošanas ievērošanu un cik labi tās to ievēro. Mazāki uzņēmumi uh, daudz biežāk uh, varbūt viņiem ir dokumentēta veselības un drošības politika, uh, Un interesants faktors ir tas, ka barjeras uh, um, mazākos uzņēmumos ir lielāks, proti cilvēki tik ļoti neapzinās, uh, ka šie jautājumi ir svarīgi, cilvēkiem trūkst pieredzes un bieži vien viņi neredz, kādi ir ieguvumi, uh, ja tiek struktūrētā veidā risināt šie jautājumi. Un visi šie faktori ir ļoti nozīmīgi. Uh, Uh, cenšoties uzlabot veselību un drošību darba vietā mazākos uzņēmumos. Nākamajā slaidā, es nezinu, vai jūs redzat šīs detaļas, bet tas ir redzams arī ziņojumā. Tas uh, ir skaitlis, ko mēs ņēmām no viena no mūsu avotiem, un tas uh, tīri labi parāda situāciju. Šie te stabiņi parāda uzņēmumu lielumu. Tumšākie stabiņi ir mazāki uzņēmumi un tu, gaišākie stabiņi ir lielāki uzņēmumi. Pirmajos divos rādītājos ir runa par eh, veselības un drošības eh, darba vietā organizāciju, proti, eh, kuros uzņēmumos ir šāda pārvaldības sistēmība organizāciju, un otrie divi rādītāji parāda šo te izvērtējumu, Un šeit ir ļoti būtisks atšķirības, kā jūs redzat. Un tas tikai ilustrē vienu no problēmām, kas uh, skar uh, tieši mazākos uzņēmumus. Ko var darīt, lai veicinātu veselības un drošības darbvietā uh, uzlabošanu MVU? Varbūt, ka tā nav vislabākā ideja samazināt pienākums, vismaz mūsu pētījums to secina. Iespējams, ka labāk būtu pielāgot uh, šos te noteikumus, ja pienākumus dažāda veida uzņēmumiem, kā jau es minēju, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Uh, pievēršoties galvenokārt tām jomām un uzņēmumiem, kur riski ir vislielākie, tātad konkrētām eh, nozarēm, konkrētiem uzdāmiem, uzņēmumiem, un eh, varētu veidot tādas pielāgotas procedūras, piemēram, kādu eh, tiešsaistes instrumentu, kas varētu palīdzēt mazākiem uzņēmumiem izpildīt šos te savus pienākumus šajā jomā. A second thing Vēl, ko varētu darīt, protams, ir veicināt apziņu, apziņas veidošanu par šīm lietām un daudz, kas jau tiek darīts. Un es eh, minēju arī to, ko mēs konstatējām, balstoties uz tiem avotiem, kurus mēs izskatījām. Mazākos uzņēmumos eh, eh, personīgs kontakts ir daudz efektīvāks nekā šādi plaša mēroga informācijas pasākumu, piemēram, izmantojot uh, bankas, apdrošināšanas kompānijas vai kaut kādas sektorālās organizācijas, uh, tas varētu būt labākais veids, kā pievērst viņus šiem jautājumiem. Un, um, um, ši, tas viss ir jāpielāgo arī uh, sektorālajam kontekstam, lai šie pasākumi būtu efektīvi lai tiešām parādītu, kādi ir ieguvumi, ja tiek ievērotas prasības veselības un drošības eh, darba vietā jomā. Visbeidzot, mūs lūdza pētīt eh, jauno risku jomu, kas tikko parādās, un uh, Pavisam īsi pieminēšu trīs svarīgākās grupas uh, veselības un drošības darbvietā jomā. Tās ir muskuloskeletārās saslimšanas, jeb MSD. Ja nemaldos, tad uh, tas ir jautājums, kuru šī komiteja ir vairāk kārt jau skatījusi gadu gaitā. Otrs svarīgais uh, risku kopums ir psihosociālie jautājumi, stress un citi aspekti. Un visbeidzot, tāda uh, fiziska joma, uh, bīstamas vielas, jaunas tehnoloģijas, piemēram, nanotehnoloģija un citi fiziski jautājumi. Ko var teikt? Stratēģija cīnoties pret negadījumiem darba vietā šķiet ir nostrādājusi, ir būtisks samazinājums uh, negadījumu skaitā darba vietā. Te pašā laikā pieaug uh, slimības un uh, citi aspekti. Tātad ir mazāk negadījumu, bet ir vairāk saslimšanas un citas veselības problēmas uh, tieši darba dēļ, un lielākoties uh, tās ir saistītas ar šiem te jaunajiem riskiem, un tās ir šīs trīs grupas, kuras pirmīt minēju. Muskuloskeletālās saslimšanas ir visizplatītākā ar darbu saistītā problēma. Ja nemaldos, tad tās ir divas trešdaļas no veselības problēmām, eh, kas ir saistīts ar eh, darbu. Un otrs izplatītākais ir psihosociālās saslimšanas, kas bieži vien ir saistīts ar ar uh, jaunu darba veidu un norisi. Tātad ir uh, mainīga darba vide, jauna veida uh, nodarbinātības līgumi un ir pieaugusi darba vietu nedrošība šajās jaunajās nodarbinātības formās. Darbinieki um, noveco, darbspēks ir fragmentētāks, vairāk sieviešu, vairāk imigrantu un uh, dažādām grupām varētu būt dažādas problēmas un prasības, kas ir jāskata. Darbs ir arī intensīvāks, un tas ir uh, saistīts ar uh, līdzsvaru trūkumu starp privāto un darba dzīvi, un uh, informācijas tehnoloģijas uh, ir novadušas pie tā, ka saplūst robežas starp darbu un privāto dzīvi, un uh, visbeidzot, Šķiet, ka ir pieaugušas arī emocionālās prasības uh, darba vietā. Un šeit ir runa par aprūpas sektoru un citiem sektoriem, kuros cilvēkiem ir tieša saikne ar citiem cilvēkiem. Citi jaunie riski, te nepieskaršos detalizēti, nanotehnoloģijas ir viena lieta, bioloģiskie riski ir eh, vēl viens aspekts. Un zināšanas par šo jauno tehnoloģiju ietekmi, proti nanotehnoloģijām, ir ļoti ierobežotas. Un tieši šī iemesla dēļ ir arī ļoti grūti identificēt riskus un pret tiem vērsties. Un šie te riski, kas ir saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti būtu jāpapēta tālāk, jo tas turmākajos gados varētu kļūt daudz aktuālāks jautājums. Relates... Jautājums, kas ir saistīts ar šiem uh, pieaugušiem riskiem. Muskuloskeletālās saslimšanas, protams, nav nekas jauns, bet uh, šķiet, ka tā nozīme pieaug. Un tas ir arī faktors, kas, uh, ir, kas pelna aizvien vairāk uzmanības un cilvēki varbūt cieši vairāk no tā nekā agrāk. Un tāpēc šis jautājums eh, kļūst aizvien aktuālāks. Izskatās, ka pastāvošā likumdošana galvenokārt eh, pievēršas prevencijai, un jo īpaši pamatdirektīvā tas tā ir. Un tas nozīmē, ka šie riski uh, ļoti lielā mērā jau ir iekļauti pastāvošajā likumdošanā, tātad nevajadzētu uh, jaunu likumdošanu. Varbūt ir tikai dažas jomas, kā nanotehnoloģijas, kurās ir vajadzīgs kāda specifiska jauna likumdošana, bet, kā jau teicu, iekļauju, um, pastāvošā likumdošana jau iekļauj šos riskus. Bet varbūt vajadzētu raudzīties konkrētāk uz uh, operacionālo līmeni, vai šie te pasākumi, kas eh, ir pieņemti, tiešām tiek ieviesti un vai tie darbojas. Darba vide mainās, un to mēs eh, ļoti lielā mērā novaram, varam novērot pēdējos gados, un cilvēkiem ir jābūt daudz elastīgākiem un jāspēj daudz labāk pievērotiem jaunajiem apstākļiem. Un ir jāņem vērā gan vecie, gan jaunie riski. Tie kas eh, ir pastāvējuši, jau nekur nepazūd. Tie joprojām pastāv, joprojām ir eh, negadījumi, riski un eh, citu slimību riski, piemēram, saistībā ar darbu. Un ir jāturpina pievērsties abām šīm jomām, gan vecajiem, gan jauniem riskiem. Un vēl viens jautājums, kas ir interesants, ir psihosociālo risku aspekts, E, un e, medicīnas pārstāvji tos vērtē kā grūtāk identificējams un risināms, jo tas var būt saistīts ar cilvēku personību, ar personī, personas veidu kaut ko darīt. Un uh, ir grūti šos jautājumus risināt, un tāpēc ir uh, nepieciešams izstrādāt jaunus instrumentus un vadlīnijas šajā jomā. Um, I'll just uh, finish. Un nobeigumā izteikšu tos ieteikumus, kurus mēs uh, izsacinājām pētījumu noslēgumā. Pirmkārt, un to es jau vairāk, vairāk kārt pieminēju, šķiet, ka ir nepieciešams uz risku balstīts pieejas, kas ir uh, labāk pielāgotas konkrētiem riskiem konkrētos sektoros, eh, uzņēmumu veidos, un, ja iespējams, to varētu apkopot ar vienkāršotām procedūrām mazākiem uzņēmumiem, tā vietā, lai pilnībā atceltu prasības un pienākumus. Ir diezgan skaidrs, ka, un tas ir viens no skaidrākajiem secinājumiem mūsu pētījumā, jo mūs lūdza pētīt, kāda ir ieguvuma ekonomiskie uh, benefi, eh, eh, tātad ekonomiskie ieguvumi veselības un drošības uzlabošanai darba vietā, un ir tiešām eh, pien, pierādījuma trūkums par šiem ieguvumiem. Ja uzņēmums varētu pārliecināt par to, ka veselības un dra, drošības uzlabošana darba vietā dot viņiem ieguvumus, tad uh, tiešām vajadzētu veikt vairāk pētījumus un pierādījumus, kur šie uzņēmumi varētu uzreiz skaidri uztvert, vajadzētu veikt uh, atsevišķu uzņēmumu izpēt vai citveidu pētījumus. Un saistībā ar to mēs secinājām, ka mazākus uzņēmumus, mazākiem uzņēmumiem vajadzētu uh, vērot savu attīstību, sasaistot to ar novērojumiem veselības un drošības darbvietā uh, aspektām. <clears throat> Next slide, please. Um, also, it's important. Svarīgi izvērtēt arī atšķirības starp dalību valstīm. Es minēju piemēru par šo te laiku, Uh, cik ilgi uzņēmumiem ir jāmaksā alga saslimušiem darbiniekiem. Te ir milzīgas atšķirības nacionālā līmenī un ir būtiskas atšķirības arī starp sektoriem. Tas nozīmē, ka jebkādiem centieniem Eiropas līmenī būtu jābūt atbilstoši piemērotiem nacionālā līmenī un jāsaskaņotas arī ar sociālajiem partneriem un nacionālajām iestādēm, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Vajadzētu arī pēc iespējas lietot uh, tiešo saziņu, tad, kad notiek uh, apziņas veicināšanas kampaņas, jo īpaši tas attiec uz maziem vidējiem uzņēmumiem, tādējādi var sasniegt labākus rezultātus. Finally, the... Visbeidzot, ir jāpapildina tradicionāli instrumenti, kas tiek izmantot šajā jomā ar instrumentiem, kas būtu vērsti uz jaunajiem riskiem, piemēram, psihosociāliem riskiem. Un eh, galvenā uzmanība būtu jāpievērš informēšanai, informējot uzņēmumus par to, kā cīnīties ar šiem psihosociāliem riskiem. Lielas paldies, tā bija mana prezentācija. Tā aptver ļoti dažādas jomas bet es ceru, ka ka var uh, redzēt šeit kaut kādu vienotu uh, līniju. Var atbildēt arī uz jautājumiem. Paldies! Paldies uh, par jūsu prezentāciju. Iemesls, kāpēc do, devām dot run, vā, kāpēc devām vārdu vēl vienam runātājiem pirms jums, bija tas, ka mēs eh, sākām nedaudz laicīgāk šo jautājumu. Jūs tātad saņēmāt komentārus par savu darbu, pirms jūs vēl bijāt to prezentējusi. Ir divi runātāji pieteikušies, un es arī gribētu izteikt dažas eh, piezīmes. Eh, Moran Šartie, kundz, lūdzu. Merci beaucoup, madame. Paldies, priekšstādātājs, kundze. Nu, šeit ir tēma veselība un drošība darba vietā, kas mūs pilnīgi mobilizē. Un tas ir jautājums, kas mūs ārkārtīgi interesē šajā notarbinātības un sociālo lietu komitejā. Sākot runāt par izmaksām, par izmaksām uzņēmumiem, tas ir viens veids, kā raudzīties uz lietām. Uh, bet varbūt tas nav nu, būtiskākais um, sākuma punkts. Tas, kas visus skar, ir drošība un uh, darbinieku veselība viņu darba vietās. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka ekonomiskais uh, ieguvums uzņēmumam. Uh, parādās tikai otrajā pozīcijā aiz cilvēciskiem mērķiem, kas mūs mobilizē. Tātad jūs redzat, ka šis veids, kā pievērsties šim pētījumam un diskutēt ar to, ir arī iemesls, Kādēļ gribu uzdot jums pāris jautājumus pēc jūsu prezentācijas, un man ir nepieciešams skaidrojums par ļoti konkrētiem jautājumiem. No sākumā Pirmām kārtām mums tika teikts, ka bija 20 miljoni MVU, 20 tūkstoši eksperti, respektīvi inspektori, nu aptuveni šie skaidri tādi ir, nu jūs varēsiet arī precizēt šos skaidrļus. Vai uh, var visu sagaidīt no uh, inspekcijas vai nevar iedomāties, ka pozitīva būtu šī inspekcija vai inspekcijai jābūt tādam aktam, kas nāk, lai sodītu, vai tas ir daudz mazāk nozīmīgi, vai nevarētu iedomāties citu lomu inspektoriem, kas būtu konstruktīva uzņēmos un uh, kas būtu arī tāds evolūcijas nesēji un uh, uzņēmumā tādā veidā, ka tas būtu nu, daudz um, vairāk aktīvāks un arī liederīgāks. Tā tad, ko jūs domājat par a, uh, inspekciju šādā izpratnē? Otrs punkts. Redzējām grafiskajos attēlos, ko jūs mums parādījāt, ka uzņēmumu lieluma dažādība ir ļoti nozīmīga ietekme uz a, uh, to, kā uh, uh, veselība un arī darba aizsardzība tiek vērtēta uzņēmumos. Vai jūs varētu dot mums datus atkarībā no uzņēmuma lieluma un arī uh, darba joms? Tādas tā kā piemērojums, kas būtu ļoti konkrēti, kas varētu tikt uh, veikti, lai labāk varētu atbilst uzdevumiem. Nu, nevar prasīt to pašu uh, Mm, tādā pašā veidā no uzņēmumiem, piemēram, lauksaimniecībā. Jūs parādījāt, ka tā ir joma, kur ir daudz nelaimes gadījumu darbā un kurā mēs zinām, ka tā ir struktūra, kurai, kurā, teiksim, ir iespējams arī, eh, ka trīs cilvēki strādā uzņēmumā un tajā pašā laikā citos uzņēmumos strādā 50 un vairāk. Nu, tātad šis eh, piemērojums atkarībā no darba jomas un eh, uzņēmuma lieluma. Trešais punkts. Vai esat izveidojuši saiknes starp patoloģijām? Psiholoģiskā plāksmē jūs teicāt, ka tās pieaug uzņēmumos un dia sociālo dialogu uzņēmumos, jo šeit a, var arī a, redzēt, ka ir a, savādāka pieeja tīpašiem VU. Jūs zināt, ka sociālā dialoga klātbūtne ir ļoti nozīmīga. Un pat ja šie uzņēmumi nav tādā pašā veidā organizējuši savu darbu kā lielie. Un tad pēdējais, respektīvi divi pēdējie jautājumi, ko es gribu uzdot, tie ir jautājumi par uh, tāldarbību. Mums nu, sāk veidoties tādi tā kā ceļi, kā uh, veselības aizsardzība un drošība var tikt uh, nodrošināt tādiem, kas arī eh, tieši saistē strādā. Nu, nemaz nerunājot par psiholoģiskām problēmām, jo ir tāda izolācijas programma. Eh, Un eh, tā tad tie, kas strādā nevis darba vietā, bet, piemēram, mājās, kas eh, neierodas eh, e, uzņēmumos, vai tas varētu būt kāds alternatīvs modelis un tā tālāk. Un pēdējais jautājums, eh, ko es gribēju uzdot, kā jūs redzat tajos pētījumos, kā jūs varējāt ievērot to strādnieku problēmas, kas ilgi nav darbā, kas nu, saskars, piemēram, ar tādām saslimšanām kā vēzi vai citām, kumēr ir nepieciešams atgriezties darbā, kas ir nepieciešams arī, lai viņu psiholoģiskā veselība būtu labā stāvoklī. Un vai tas tiek ievērots arī uzņēmumos um, tieši šie uh, konkrētie un atsevišķie gadījumi? Paldies! Uh, misi... Paldies! Grīnī kundze un pēc tam Kristensen kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, jau uh, nosaukums kā tāds uh, man likās problemātisks, jo mēs runājam par izmaksām. Un, uh, manuprāt, drošība un veselība darbvietā ir investīcija uzņēmumiem. Runājot par administratīvās logas samazināšanu, tas man tiešām šokē, jo man liekas, ka daudz ko var uh, samazināt daudzās jomās, bet, nu, uh, drošība un veselības. Šeit man liekas, ka vajadzētu būt uzmanīgiem, jo ļoti nozīmīgi ir tas, ka visur tagad Eiropā tiek uh, runāts par ilgāku darbu un par drošību un veselību runājot ir jādomā arī par vecāku gadgājumu cilvēkiem, senioriem, kā uzturēt viņu veselību, it īpaši, ja viņi strādā tādās sarežģītās jomās, un es nemaz nedzirdēju, ka jūs runātu par šo tēma, un tā, man liekas, ļoti nozīmīga. Dzīves ilgums, protams, ir nozīmīgs jautājums, bet jādomā arī ir par veselību, veselības aizsardzību darbietā, un kā komisija to vērtē, un šo risku arī pavisam mazos uzņēmumos nepiekrīt nemaz, jo tiek runāts, ka nu no viņiem ne, neprasa rakstisku. Uh, izvērtējumu. Nu, bet kā tad var veidot izvērtējumu, ja tas vispār nav rakstveidā? Jo rakstveida, teiksim, vērtējumu var pārskatīt tik pēc sešiem mēnešiem, gada vai kā. Nu, es ne, nevaru iedomāties, kā šis izvērtējums citādā veidā var tikt iegūts. Un pavisam konkrēti es gribu teikt, ka uh, cilvēki cilvēku resursu vadītājs tā strādāja nelielā uzņēmumā vai mazā vai lielā. Viss ir būtiski, un ko tad var teikt strādniekiem, ka uh, uh, cilvēkam, teiksim, varētu teikt, mēs nerūpēsimies par to veselību un, un darba aizsardzību tādēļ, ka tu strādā uzņēmumā, kur ir tikai trīs cilvēki, tāds nevar būt nepieciešama virzīšanās uz priekšu arī attiecībā uz veselību, darba vietā, tās aizsardzību un uzlabot ražīgumu, ražīgumu uzņēmumos. Es domāju, ka tā ir investīcija tagad par darba inspekciju. Es piekrītu manai kolēģei Elizabetei, jo es drīzāk atbalstu profilaks nekā tādu policijas darbību, tas vienmēr ir labāk. Un domāju, ka tas ir tāds prioritārs jautājums. A, uzklausīt to, a, kas man likās samērā savēdi. Tas ir a, par uzņēmumiem un to saistību ar veselības aizsardzību un aizsardzību darbietās <clears throat> valsts uzņēmumos es piekrītu tam, ka varētu veidot tādu tā kā spiedienu labāk attiecībā uz vīdi un veselības aizsardzību, bet bieži vien tā ir cena, kas nosaka to, kā tiek veidot darbība, bet, nu, ka tas būtu dārgāk šādos uzņēmumos, es nezinu, vai tas tāds ir. Un par sociālo dialogu arī neuzklau, nedzirdēju neko, ko jūs būtu teikusi. Paldies. Paldies, un tagad Ulu Kristensens. Paldies, Čakstātais kundze, un es eh, vēlētos pateikties par šā ziņojuma sagatavotājiem. Es eh, pilnībā piekrītu tam, ko Dubā aģentūras direktors teica savos ievadvārdos. Proti, Mēs arī kā politiskā grupa esam ārkārtīgi cieši sekojuši līdz šo direktīvu attīstībai, ieviešanai un šim pētījumam. Jo šobrīd daudz tiek runāts par to, kā tiek izvērtēta strādnieku un darbinieku veselība un drošība. Un kā tad var samazināt darba negadījumus vai ar darbu saistītas slimības par 25%, ja ar 25% tiek samazināti noteikumi, administratīvie nosacījumi un tā tālāk. Tātad es to loģiski nesaprotu. Paskaidrot man matemātiku algebru. Es personīgi uzskatu, ka tajās, tajos uzdevumu uzņēmumos, kuros daudz tiek domās par darbinieku veselību un ergonometriju. Tieši šie uzņēmumi arī vislabāk strādā, un arī tās valstis, kuras visvairāk uz šām jomām uzmanību koncentrē, arī šīs valstis ir sasniegusi visvairāk. Un es vēlētos jums pajautāt, vai jūs esat izvērtējuši darba drošību un veselību no šāda rakursa raugoties. Protams, ka mani triecētu, ja mēs varētu vēl iedziļināties šajā pētījumā, bet Eh, pētījumu redzot tikai kā slīdītas, es vēlētos mazliet pateikt to, ka izglītots darba spēks arī zina, ar ko viņi strādā. Piemēram, ja viņi strādā kādā, kādā uzņēmumā, kurā ir kastrols pilns ar ķīmisku vielu. Tātad eh, ne jau tas maksā sabiedrībai naudu. Miljardu kronu mēs samaksājam tiem cilvēkiem, kuri uh, saslimst ar kādu profesionālo saslimšanu vai arī nonāk traģēdijā darbā. Un patiesībā tā ir traģēdija cilvēkam, viņa ģimenei, sabiedrībai. Tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šajā direktīvā tās lietas uzsvērtu. Tātad mēs nedrīkstam piemērot mazāk nosacījumu un regulējumu darba vietām. Es drīzāk uzskatu, ka mums to vajadzētu palielināt, tātad mums ir nepieciešama papildus noteikumi un reglamentējums, un tad es uzskatu, ka būs arī labāka veselība strādājošajiem. Priekšsēdētāji, paldies! E, burtiski pāris vārdu pirms es došu vārdu abiem ekspertiem. Vēlētos pati pateikties. Protams, ka ir ārkārtīgi patīkami raugoties uz direktīvu īstenošanu dzīvē bija redzēt, ka tās tiek īstenots, un tomēr es vēlētos varbūt paskatīties mazliet no citas perspektīvas, piemēram, celtniecības sektorā uzlabojot darbinieku veselību un drošību, vai tas arī uzlaboja uzņēmumu tautsānieciskos rādījumus. Es zinu, ka komisija ir sagatavojusi kopš 2004. gada nekādu izvērtējumu, un viņi domā šādu direktīvu ieviešanas izvērtējumu atkal veikt 13. gadā. Un tomēr, vai mēs varbūt varētu mazliet sīkāk izvērtēt, piemēram, fizisko aģentūru darbu un cik tas maksā uzņēmumiem, proti kādu labumu tas dod strādājošiem un arī uzņēmumiem, piemēram, vibrāciju novēršanas direktīvu un citas. Protams, ka šis darbs ir ārkārtīgi kompleks, un tomēr, vismaz no mana rakurs raugoties, es vēlētos pajautāt, vai jums vai jums piešķirtais mandāts bija pietiekami plašs, un vai jums likās, ka jūs varētu raudzīties uz konkrētas direktīvas īstenošanu dzīvē, un vai tas tiek pietiekami atspoguļots šajā jūsu pētījumā? Uh, Arī riskam novērtējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šobrīd izskatās, katrā ziņā es te riktīgi nesapratu tajā ziņojumā, izskatās, ka kādā ziņojuma vietā parādās, ka riska novērtējums MVU problēmas nesagādā, un atkal citās līdītē parādās, ka tomēr sagādā. Varbūt, ka vajadzētu paraudzīties, atkal runājot par MVU, vajadzētu paraudzīties par uz to, vai informācija par direktīvas ieviešanu dzīvē ir pietiekama. Varbūt, ka jūs varētu mazliet izgaismot šo, jo esmu dzirdējusi, ka bieži vien mazajiem un vidējiem uzņēmiem ir problēmas ar saprašanu tātad. Uh, kur ir direktīva, kur ir specifiskie detalizētie direktīvas nosacījumi, un MVU ir nepieciešams padomiņš un vadlīnijas, ko tad direktīva tām sniegs. Tātad vēlētos uzzināt no jums, vai šeit ir kas panākts. Es zinu, ka daudz tiek runāts par vadlīniju izstrādāšanu MVU. Patiesībā daudz laika jau nav palicis un jautājumu jums ir daudz, mums burtiski pēc piecām minūtēm sāks citas prezentācijas izskatīšana, un ja jūs varētu ļoti īsi runāt, tad mēs visi būtu laimīgi. Un visi būtu apmierināti. Thank you. Well, I said, I said... Paldies, es centīšos tiešām atbildēt īsi un tomēr uz visiem jautājumiem. Pirmkārt, es uh, nesadzirdēju mm, vārdu pirmajam jautājumu uzdevumam, bet uh, bija runa par veselība un drošība darbietā ir svarīgāk nekā ekonomiskais iegums. Jā, protams, tas ir acīm redzami, bet mūsu pētījuma uh, galvenais aspekts ir, vai mēs varam parādīt uzņēmiem, ka šeit ir ekonomiski ieguvumi un tādējādi motivēt uzņēmumus investēt veselībā un drošībā darbvietā. Tas ir galvenais mērķis šim ziņojumam. Par darba inspektoru aktivitātēm vai to varētu veidot konstruktīvāk. Esmu pārliecināta, ka to var. Mēs minam vienu uh, piemēru smiley sistēmu, kur tiek izmantota Dānijā, kur tiek izmantoti šie te smiley simboli, apmierināts, uh, vidēji apmierināts un neapmierināts smiley's, kas uh, veicina šo te aktivitāšu uh, palielināšanu, un es domāju, ka darba e, drošības inspektori noteikti var būt konstruktīvāk un ne tikai uzlikt sankcijas, bet arī sniegt padomu uzņēmumiem. Daži no šiem jautājumiem būs tādi, uz kuriem es nevarēšu atbildēt, piemēram, man nav informācija par attālināto darbu un e, vai tas ir saistīts ar to, ka darbinieki ir uh, ar dažādām slimībām. Uh, psiholoģiskās problēmas un sociālais dialogs uzņēmumā. Esmu pārliecināta, ka šeit ir zināma saikne, bet man nav informācijas, lai atbildētu uz šo jautājumu. Kristensen kungs jautāja, vai var dokumentēt ka uzņēmumi, kas investē veselībā un drošībā darbietā, sasniedz labākus rezultātus. Tas bija viens no eh, lietām, eh, ko mēs mēģinājām pētīt, un, kā jau es teicu, te ir vajadzīgs vairāk pētījumu šajā jomā. Ir eh, zināmi pētījumi par to, ka tas kaut ko dod, bet šeit pētījumi ir jāpapliešina, lai varētu sasniegt ticamākus pierādījumus uzņēmumiem. Un tad Līnas kundze, es ļoti ātri skrienu cauri jautājumiem. Jūs teicāt, ka jūs labprāt būtu gājusi tālāk attiecībā uz ieviešanu uz vietas par direktīvām, un jūs jautājat, vai tās ir pietiekami konkrētas. Es gribētu teikt, ka tad mums būtu bijis jāiedziļinās uh, vairāk detaļās attiecībā uz konkrētām direktīvām, un tur būtu bijis vajadzīgs vairāk resursu un lielāks pētījums, bet būtu interesanti to pētīt, bet tas nebija iespējams šī pētījuma ietvaros. Un riska izvērtējums, vai tā ir problēma MVU vai nē, es varu tikai teikt, ka tā dažiem MVU ir problēma, bet citiem nē. Es domāju, ka jūs man droši vien piekritīsiet, šeit nevar dot viennozīmīgu atbildi. Un par to, vai uzņēmumiem ir vajadzīgs vairāk informācijas un vadlīniju. Man, man šķiet, ka jā. Un kāds minēja, ka viens no priekšlikumiem, kā samazināt administratīvo slodzi, tieši runā par to, kā sniegt labākas vadlīnijas, labākus padomus uzņēmiem, kas nodarbina cilvēkus uh, būvlaukumos. Un uh, es domāju, ka šeit ir uh, varētu būt vajadzīgi labākas vadlīnijas un padomi. Um, these are the questions that, uh, that I have <laughs> an answer to at this point. Thank you. Tas arī bija viss. Paldies! Paldies jums un paldies, ka ieradāties pie mums, lai sniegtu šo prezentāciju. Nākamais darbkārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar Innu Steinbuku, ekonomikas un reģionālās statistikas nodaļas eh, Eurostat direktori par nabadzības rādītājiem. Un uzreiz došu jums vārdu. Paldies, ka ieradāties. Mrs. Steinbuka. Lūdzu, Steinbruks kundze, jums vārds. Thank you very much, Chair, for uh, giving. Paldies, paldies, ka jūs esat man uzaicinājuši un paldies, ka dodat man vārdu. Es uh, vēlētos, lai tehniķi parāda šeit prezentāciju. Sākumā es vēlētos pateikt, ka man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā sēdē, jo tikai tā mēs varam uzklausīt viens otru viedokļus, un, protams, tādā veidā mēs varam apmainīties ar informāciju par Eurostat. Un mums ir jārunā arī par to, kāda ir sociālā iesaistīšana vai iztumšana Eiropā. Varbūt vēl viena neliela piezīme. Es biju reģionālās statistikas direktora, bet šobrīd es esmu sociālās un informātikas sabiedrības direktora, un šā iemesla dēļ, strāda, šā iemesla dēļ šodien esmu jūsu vidū. Kur pazuda mana prezentācija? Bija, bija, bet pazuda. really sorry. Man no tiesas žēl, bet ekrāns ir tumšs. Hmm. Sorry about this. I think they're probably doing priekšsēdētāji tehniķi droši vien dara viss, kas viņu spēkos. Jā. Ļoti labi. Tā tad, kā jau teicu, parasti es slīdīts nomainu pati, bet eh, tagad to nevar darīt, līdz ar to es esmu atkarīga no mana palīga. Lūdzu, nākamā slīdīte. Uh, Katrā ziņā vajadzētu sākt runāt par to, ka sociālā statistika Eiropā ir izaicinājumi priekšā mēģināt novērtēt, kāda ir sociālā izstumtība un tā saistība ar nabadzību. Jo mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt politiku izstrādātājus ar ticamu statistiku, ticamu statistiku par to, vai Eiropas valsts izvēlas paleizo ceļu, tātad no nabadzības izskaušanas uz sociālās iekļaušanas mērķi. Katrā ziņā ir ārkārtīgi daudz spēlētāju patreizējā Eurostat darbā. Vispirms vēlētos runāt par Eiropu 2020, kurā īpaši tiek uzsvērts nabadzības un sociālās iekļaušanas kritērija, bet tas nav vienīgais mērķis. Runāts tiek arī par citiem mērķiem, par izglītības jomu, par darba tirgu, un visi šie mērķi savā starpā ir saistīti. Mums ir kaut kādā vērā, veidā jāizmēra, jānosaka sociālā iekļaušana. Ir jārunā arī par IKP un citiem momentiem, kuros arī tiek runāts par Eirostat iekļaušanu, tātad kādi sociālie indikātori varētu tikt pievienoti IKP indikatoriem un kā varētu runāt par nevienlīdzības izskaušanu Eiropas sabiedrībās un vēl bez tam tiek uzsvērts arī tas, ka jārīkojas ātri. Vēlētos uzsvērt arī Štiglica centra ieteikumu, Štiglits centrs ir eh, prezidents Sarkozī izgudrojums. Tātad eh, no šīm rekomendācijām mēs varam vairāk izsvērt to, kā labāk izmērīt un noteikt nevienlīdzību. Protams, ka patreizējās krīzes apstākļos eh, mums ir īpaši jāpiedomā par to, kā izvērtēt sociālo statistiku un kā labāk novērtēt situāciju nabadzības un sociālās iekļaušanas jomā, jo, protams, ka krīzē viss šie jautājumi saasinās. Nākamajā slīdītē mēs runāsim par sociālo dimensiju un tās indikatoriem Eiropas Savienībā. Sociālajā statistikā daudz tiek eh, runāts par indikatoriem, par to, kā sociālo dimensiju izmērīt Eiropas Savienībā. Un eh, šie manis pieminētie indikatori ir izveidoti tāpēc, lai mēģinātu izmērīt Eiropa 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu. Runa iet arī par tematisku uzraudzību. Un tas arī ir galvenais mūsu patreizējā darba uzsvars. Bet vēlētos pieminēt arī citus indikātors, kuri jau strādā un strādā tā saucamās atklātās koordinācijas metodas ieviešanā. Jautājums ir par sociālo ieviešanu un sociālo aizsardzību. Šos eh, indikātors ir izstrādājusi sociālā komiteja, un tie ir tādi indikātori kā sociālās dimensijas stiprība, uh, pensiju sistēma, veselības aprūpe un ilglaicīgie slimību atvaļinājumi. Tātad es, protams, nevaru runāt par visu līmeņu sociālajiem indikatoriem, bet, kā jau teicu, tie visi darbojās un tiek atklāti izmantoti šajā koordinācijā. Nākamajā slīdītē vēlētos e, parunāt par to, ka vēl ir neatbildēti jautājumi un izaicinājumi. Jo, protams, ka mēs vēlētos labāk izmērīt, ja var lietot šādu vārdu, sociālo iztumtību un nabadzību. Un šeit jautājums vairāk ir par to, kā mēs definējam sociālo atstumtību. Šeit vēlētos izmantot 85. gada padomes definīciju sociālai izstumtībai. Tātad sociāli izstumtie ir cilvēki, ģimenes un sociālās grupas, kuru resursi, vai tie būtu materiāls, kulturāls vai sociāls dabas, izslēdz tos no normālas dzīves, dzīvošanas konkrētajā dalību valstī. Kā mēs redzam, definīcija ir ārkārtīgi vispārēja rakstura, bet jautājums par to, kā šo definīciju pārveidot kvantitatīvi izmērāmās vienībās. Patiesībā būtiskākais izaicinājums ir novērtēt, izsvērt dažādas atstumtības dimensijas. Tātad mēs nevaram nākt klajā ar vienu vai diviem indikatoriem, runa iet par veselu indikatoru vai kritēriju kopumu, tātad nabadzība, situācija darba tirgu un ar to saistītā sociālā aizsardzība, veselība, izglītība, pieejamība valsts un privātajiem pakalpojumiem, mājokļi pilsoniskās tiesības, drošība, sociālā un politiskā iekļaušana, brīvā laika pavadīšana un kultūrālās aktivitātes, informācija un komunikācija. Šis nav pat pilnīgs saraksts. Nākamais. Kā jau loģiski izriet, mums ir nepieciešami tā saucamie portfolio kritēriji. Un e, tikai tad mēs varēsim situāciju izvērtēt tās, dimen, tās dinamikā. Mums ir nepieciešami šie portfolio kritēriji, tāpēc, ka ir dažādas dimensijas, un mums ir nepieciešams šīs dimensijas sadalīt kategorijās. Vēlētos jūs uzmanību vērst uz to, ka kategorijas un dimensijas ir divi dažādi jēdzieni. Runājot par kategorijām, tad šeit pieder dzimums, vecums un tā tālāk dažādās, eh, dažādās eh, sociālajās grupās. Un eh, mums ir jāmēģina novērtēt nabadzības risks laika gaitā, jo pilnīgi visās sabiedrībās, arī Eiropas valstīs, ir. Pilnīgi visās valstīs ir cilvēki, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Un eh, kā tad mēs varam to novērtēt? Protams, ka mūsu mērķis ir samazināt šo cilvēku grupu. Patiesībā novērst to, tātad iekļaut visu sociālajā vidē. Un tomēr šiem kritērijiem ir jābūt augstas kvalitātes, jo jau kāda veida informācija, visa informācija, ko mēs sagatavojam politiku izstrādātājiem, tai ir jābūt adekvātai, tai ir jābūt sagatavotai laikā, tai ir jābūt skaidri saprotamai un tai ir jābūt salīdzināmai gan laikā, gan telpā. Tā tad eh, nav skaidrs, ka, par kādu informāciju mēs runājam, informācijai ir jābūt kriterizējamai. Kāds ir nabadzības un sociālās atstumtības mērvienības? Mēs esam par to runājuši arī Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros, un tā balstās uz trīs komponentiem. Pirmais - nabadzības risks otrais - materiālo līdzekļu trūkums, un trešais eh, - uz bezdarba sliekšņa dzīvojoša maisaimniecība. Un eh, es uzskatu, ka šie trīs apakšindikātori, trīs apakškritēriji ir ārkārtīgi svarīgi nabadzības eh, izmērīšanā, novērtēšanā mums ir jāuztver, kādas ir atšķirības mājasaimniecībās. Tātad nav tā, ka katrs konkrētais indikators kaut ko mums pasaka atsevišķi. Jā, mums, ta, mums viņi ir jāvērtē kopā. Jo, protams, ka mēs nevēlamies zināt, kāda ir vidējā temperatūra slimnīcā, skaitot kopā palātas, neatliekamo palīdzību un uh, gaiteņus. Mums ir jārunā par šiem trīs atsevišķajiem komponentiem un par kritērijiem. Kāpēc? Jo runājot par vienu konkrētu kritēriju, tas nozīmē, ka mēs kādu citu grupu, kādu citu komponentu un kritēriju izslēdzam, un tas ir ārkārtīgi subjektīvi. Mēs nevaram nabadzību mērīt tikai ar vienu olekti, tāpēc mums ir jāskatās uz visiem trīs kritērijiem. Uh, Nākamais. Tātad pa punktiem iziešu cauri šiem indikatoriem. Pirmais ir nabadzības risks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iedzīvotājam, kādam cilvēkam ir 60% vidējā ieņēmuma procents. Un šis ir aprēķināts katrai valstī atsevišķi. Šajā diagrammā jūs redziet ieņēmumu sadalījumu logaritmu sabiedrībā. Kāpēc logaritmu? Pretējā gadījumā tas būs ārka, kad pretējā gadījumā līkne būs līknes samits būs novirzīts kreisajā pusē un ļoti sabiezināts tur. Tātad mēs paņēmām vidējo ieņēmumu logaritmu, mēs paņēmām 60% no ieņēmuma vidējā uh, un e, tādējādi tas nozīmē, ka konkrētajam cilvēku slānim ir šādi ieņēmumi. Un tagad ir ārkārtīgi interesanta lieta. Tātad kreisajā pusē kreisais diagrammas segments parāda, ka cilvēku daudzums, tātad nabadzīgo cilvēku daudzums aprēķinot iedzīvotāju skaita ziņā ir apmēram 20%. Tātad 20% no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo uz nabadzības robežas. Šajā diagrammā jūs redziet, ka sarkanais segments tie ir cilvēki, kur ir pakļauti nabadzības riskam. Nākamais. Tas pats indikators, bet sadalīts pa valstīm. Kā jūs redziet, eh, katrā valstī tas atšķiras. Kreisajā pusītē mēs sākam ar Čehiju, kurā ir viszemākais, un labajā pusē ir Latvija. Es neredzu, vai šeit var redzēt visus tos mazos burtiņus, bet eh, šajā ar šo diagrammu mēs tiešām vēlējāmies parādīt, ka dažādās valstīs nabadzības risks ir dažāds. Un jūs redziet, ka nabadzības slieksnis dažādās valstīs arī ir dažāds, un tā ir tā melnā svītriņa. Kā jūs redziet, dažādās valstīs šis nabadzības slieksnis ir ārkārtīgi dažāds. Ir valsts, kurās tas ir ārkārtīgi zems, piemēram, Rumānijā kas ir otrs stabiņš labajā pusē. Tā tad nabadzības slieksnis ir ārkārtīgi zems, bet vienlaicīgi nabadzības risks ir ārkārtīgi liels. Bet, piemēram, Čehijā tā ir pirmā valsts, pirmais stabiņš kreisajā pusē, jūs redziet, ka nabadzības risks ir zem nabadzības sliekšņa, bet, piemēram, Rumānijā ir tieši otrādi. Bet, eh, jebkurā gadījumā, šis nabadzības slieksnis, eh, to nabadzības slieksni nosaka katra dalība valsts. Un, eh, nākotnē mēs tiešām Eiropas komisija, sadarbībā ar Eiropas komisiju izvērtēsim katrā valstī šo riska slieksni. Šeit ir nabadzības risks sadalīts pa dzimumiem. Kā jau es teicu, piemēram, šajā līknē tas arī atspoguļojās. Vīriešiem un sievietēm nabadzības risks atšķirās. Pie tam šeit ir apkopotas Eiropas Savienības valstis. Es ceru, ka jūs varēsiet saņemt manas līdīšu izdrukas. Patiesībā es esmu sagatavojusi arī vairākas brošūras, kuras jūs variet paņemt, ienākot šajā zālē vai jau ejot ārā no tās. Tomēr to nav īpaši daudz. Nākamais ir nabadzības risks sadalīts pa vecumgrupām. Un šeit vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs sadalījām to kopīgais ir zilie stabiņi, bērni, līdz 18 gadiem, un mēs izvērtējām atsevišķi arī senioru grupu, tātad iedzīvotāji virs 60 gadu vecuma. Un eh, šajā diagrammā jūs redzēt tā saucamās papildus riska grupas. Tie ir cilvēki, kuri tiešām ir uz nabadzības sliekšņa. Nākamajā diagrammā mēs redzam, uh, nabadzības risku salīdzinātu ar ilgstošas nabadzības risku. Tā tad ir tā saucamā ilgstošas nabadzības riska grupa, un šeit informācija nav pieejama par visām Eiropas Savienības valstīm, un tomēr par lielāko daļu ir. Un šeit jūs tiešām arī variet redzēt, ka šeit parādītās valsts arī sniedz savu veidu salīdzinošu informāciju. Nākamais. Tagad es pārēju uz nākamo indikātoru, kurā mēs runājam par ieņēmumu iztrūkumu. Ko tas nozīmē? Mūsu definīcijā mēs runājam par tādiem cilvēkiem, kuru, ģi, kuru mājasēmniecībā iztrūks trīs vai vairāk preces no deviņiem. Nedēļa brīvdienas, mašīna, vannas istabu un tolete, un e, adekvāts ēdiens katru otro dienu. Šeit jūs tos variet redzēt. Protams, ka šeit mēs esam izraudzījušies tādus kritērijus, kuri dažādās dalību valstīs var tik dažādi vērtēti, jo, piemēram, Rumānijā situācija būs viena, un Beļģijā vai Luksemburgā situācija būs pavisam cita. Un tomēr, izvērtējot visā Eiropā, saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģijas kritērijiem mēs piemēr uzskatām, ka materiālo līdzekļu iztrūkums, ja četri no šeit uzskaitītā saraksta iztrūkst, tas nozīmē, ka tiešām ģimene dzīvo nabadzībā vai cilvēks dzīvo nabadzībā. Nākamajā diagrammā ir parādīts materiālo līdzekļu iztrūkums pa valstīm. Protams, ka situācija stipri atšķirās no dalību valstu uz dalību valstu. Piemēram, Bulgārijā situācija ir viena un Luksemburgā pavisam cita. Luksemburga ir viszemākajā materiālo līdzekļu iztrūkuma procentā un vislielākajā riskā ir Bulgārija. Un pirmais stabiņš kreisajā pusē ir EU vidējais. Nākamais indikators ir tā saucamā bezdarba risks. Mēs to definējam sekojoši. Mājasēmniecība, kura izmanto 20% vai mazāk no mājasēmniecībā dzīvojošo iedzīvotāju darbspējas. Šeit, piemēram, ir runāts par iedzīvotājiem, kur dzīvo tā saucamā nabadzības riska mājasaimniecībās. Un atkal, kreisajā pusē ir pirmajā vietā, vislabākajā situācijā ir Kipra, un pēdējā vietā ir Īrija. Tā tad Jā, šeit varētu daudz runāt par to, ka ir jau ārkārtīgi grūti salīdzināt šos dažādos kritērijus, bet nākamajā diagrammā Tā jau ir eh, apļveida diagramma. Šeit skaidri parādās, ka Eiropā mēs nevaram izmērīt vai noteikt nabadzību ar viena indikātora palīdzību, jo šeit visi, it kā visi kritēriji pārklājās, bet tie nepārklājās pilnībā, mums ir jāizvērtē visi. Šeit mēs runājam par 27 dalību valstu situāciju, un rozā ir nabadzības risks un sociālās iztumtības risks. Uh, <clears throat> no, uh... Un uh, es atvainojos. Tātad nabadzības risks vai uh, sociālās iztumtības risks, tas ir kopējais cilvēku skaits, kur mēs aprēķinām izklēdzot pārklājošās daļas no šiem trim segmentiem. Un uh, Eiropā tie ir 115 miljoni cilvēku. Šis oranžais aplis ir nabadzības risks, tur ir 81 miljons. Zaļā krāsā ir uh, šis te materiālais trūkums, tie cilvēki ir 41 miljons. Un zilā krāsā ir zemes intensitātes uh, darba mājasēmniecības, kas ir 34 miljoni. Tātad, ja jūs uh, aprēķināsiet mehāniski visus šos trīs uh, kritērijus, tad ir, uh, tas būs par daudz, un tāpēc ir jāizslēdz šī daļa, kas pārklājās. Un, ja mēs tomēr visu izslēgsim, tad mēs ne, neparādīsim pareizo ainu, tāpēc ir svarīgi apkopot šos trīs pasākumus. Šeit eh, šis slaids ir līdzīgs, bet eh, es gribēju ilustrēt, eh, ka šī kombinācija ir ļoti atšķirīga atkarībā no dalību valsts, piemēram. Tātad kreisajā pusē jūs redzat to pašu, ko jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, proti vidējie Eiropas rādītāji, Eiropas Savienības rādītāji augšā labajā pusē ir Nīderlandes uh, rādītāji, un tur ir jāskatās, ka materiālais trūkums uh, ir marģināls aspekts, tas nav uh, ļoti būtisks aspekts. Tā pašā laikā nabadzības risks uh, un zemes darba intensitātes eh, mājasemniecības ir diezgan lielā īpatsvarā šajā valstī. Līdz ar to šie te, šie te oranžajā, jeb rozā un zilajā segmentā mēs uh, redzam, ka ir nabadzīgi cilvēki sabiedrībā. Pilnīgi atšķirīga uh, aina parādās Rumānijā. Šeit jūs redzat, ka rozā, jeb oranžā sadaļa un zaļā sadaļa ir būtisks materiāls trūkums un rozā daļa ir eh, nabadzības risks, tā, tās ir ļoti būtiskas eh, sadaļas šeit, un zilā daļa ar eh, zemes intensitātes darba mājasaimniecībām ir ļoti nesvarīgs kriterijs. Tātad ir svarīgi apkopot visus šos trīs indikātors, lai parādītu šo te kopainu par nabadzību Eiropā. Un tagad pie secinājumiem. Sociālā izstumtība un nabadzība skar dažādas dzīves jomas un iedzīvotāju grupas. Nav viens indikators, ar ko to ilustrēt, un tāpēc uh, līdzsvarots un organizēts portfels ar uh, dažādiem kvalitatīviem indikatoriem ir nepieciešams. Uh, Jaunais Eiropas 2020. gada mērķis eh, attiecībā uz nabadzības risku iekļauj risk, nabadzības risku, materiālo trūkumu un zemas eh, darba intensitātes mājasēmniecības. Protams, ka mēs Eurostatā strādājam pie tā, lai uzlabotu uh, kritēriju kvalitāti, datu kvalitāti, laicīgumu, ir dažādi izaicinājumi, bet mēs strādājam pie to risināšanas. Uh, Un nākamie dati būs uh, pieejami 2010. gada novembrī, tas nozīmē šomēnes, un atsaucas gads būs 2009. gads, par ko būs šie dati. Paldies par uzmanību, esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būs, un labprāt uzklausīšu arī jūsu komentārus un ieteikumus. Paldies! Liels paldies! bija ļoti interesanta un ļoti noderīga prezentācija. Pirmais jautājums Šrēters kundze, lūdzu. Um, jā, maini. Mans jautājums ir um, attiecināts uz to faktu, ka jūs uh, vēlreiz atsaucāties uz Stiglītas komisiju un teicāt, ka šie indikātori vispār ir nepieciešami, lai uh, izmērītu progresu. Uh, Eiropas uh, Savienības programmai 2020. gadam stratēģijai, un komisija bieži vien to apstrīd, ka tas ir nepieciešams. Un jūs sakat, ka mēs nevaram to aptvert, mums vēl nav tādas metodas, mums nav vēl pietiekam daudz uh, salīdzinošu metožu, lai tādas salīdzināmas datus uh, uh, saņemt. Uh, bet mans jautājums ir, vai tās trīs uh, tie trīs skaitļi, ko jūs uh, sniedzāt, vai ir pietiekami daudz metodas Eiropas Savienībā, kas, nu, standartizēti tiek uh, savākti? Tādas standartizētas metodas, ka šie skaitļi patiesi būtu uzticami un ka mēs tos varētu izmantot, vai tas ir, teiksim, jūs, nu, beig, jūs runas beigās runājat par šiem trim uh, laukiem un identificējāt tos un. Uh, Un uh, vai, uh, teiksim, tas jūsuprāt ir novērtējums sociālai uh, iekļautībai un nabadzības apkarošanai? Uh, thank you. Uh, Gabriel Zimmer, then uh, Mrs. Cimers kundze un pēc tam Mar Marija kundze. Paldies, paldies šiem interesantajiem datiem par indikatoriem kopumā un arī par secinājumiem. Uh, raugoties uz uh, stratēģiju Eiropas Savienībā 2020, uh, nabadzībā dažādiem veidiem parādīt un salīdzināt nabadzību starp reģioniem, es sapratu, ka nabadzība valstīs ir atšķirīga. Jā, to mēs visi zinājām jau bet ka nabadzību kādā valstī vai kādā noteiktā valsts reģionā, kas nu, e, nemaz tik ļoti nabadzīgs ir, ka to var specifiskāk e, izmērīt un ka šeit e, starp dažādiem iedzīvotāju grupām un reģioniem var izstrādāt, manuprāt, tas ir ļoti saprātīgi un skaidri. Tas, kas man nav skaidrs, un to arī pēc jūsu prezentācijas negluži sapratu, uh, jūs eh, skaidrojāt, ka šo trīs indikātoru apkopojums ir eh, svarīgs, lai mm, diferencēt varētu um, parādīt nabadzību un uh, eh, izstrādāt uh, pretpasākums, bet, nu, mm, dalībvalstu sociālo lietu ministri ir formulējuši to, ka katra valsts jāveido uh, savu piemērotu indikātori un paši, paši to arī nosaka. Es uh, norādu uz to, ka Vācijas Federatīvā republika Bundesrātā un parlamentā arī paziņoja, ka viņi uh, koncentrēs uzmanību uz uh, indikātoru, kas ir saistīts ar ilgtermiņa bezdarbu mājasaimniecībās. Nu, ko tas tad mainītu uh, un nozīmētu saistībā ar citiem indikatoriem, vai katra valsts var izmeklēt kādu jomu, uz kuru tā koncentrē uzmanību, un uh, tad saka, ka mēs šo 2020 stratēģijas uzdevumu saprotam tā, ka mēs par 20% samazinām to nabadzību, kas uh, ilgtermiņā, uh, kuru ģimenēs ilgtermiņā ir. Uh, bezdarb, ilgtermiņa bezdarbnieki. Un tas ir mans jautājums, un es labprāt gribētu, lai jūs uz to atbildētu. Thank you, uh, Elizabeth Moran. Paldies, un tagad Morančātī kundze. Merci, madame la présidente. Ma... Paldies, priekšsētājs kundze. Man pirmais jautājums turpina Cimers kundzes teikto par indikātoru izvēli attiecībā uz valstīm, un es uh, piemērot arī to, vai valstis var izvēlēties dažādus indikātorus bet arī dziļāk vai uh, aiz terminiem pašiem ir identiski termini, ident, identikātori no valsts uz valsts vai definīcija. Uh, indikātori satoram ir vienāda valstīs, jo ja ir eh, jāsalīdzina situācija valstīs, tad ir jāvienojas par saturu indikātoriem. Tas bija mans pirmais jautājums. Un otrs jautājums. Mēs redzam, ka viss uh, kļūst ļoti interesants, kad jūs uh, pielietojat jūsu statistiku uz uh, grupām, piemēram, vīriešu sievietes vai demogrāfiskās grupas atkarībā no vecuma. Un lai šie indikātori un tie secinājumi, kurus varētu izdarīt, jo indikators ir nu neizvēlas tikai indikātoru dēļ, Mēs mēģinam analizēt situāciju un redzēt evolūciju, bet arī, lai pieņemtu lēmumus, kāda būtu par perspektīvām tāda, kas mums pietrūkst šodien, lai mēs varētu uh, ah, tādus elementus uh, ieviest, uh, lai varētu par tiem padomāt nākotnē. Vai vienkārši um, kombinēti indikātori būtu pietiekami? Un trešais punkts. Kā jūs vērtējat nabadzības pārvietošanos. Es eh, domāju par geogrāfisko. Nu, mēs redzam dažas Eiropas valstis, kur nabadzība eh, pēc jūsu eh, tabulām nav tāda ļoti būtiska, tā ir kaut kur vidusdaļā un redzam, ka nabadzība pārvietojas no pilsētām uz lauku vidi. Vai jums ir kādi indikātori, kas to izmēra? Ko tie var parādīt? un ko šis uh, nabadzības pārvietošanas fenomens var mums parādīt. Turunenes kundze, lūdzu. Uh, yes, thank you. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Divi jautājumi. Vispirms par Jūsu bukletiņā šeit runa iet par nabadzību. Varbūt mazliet vairāk, kā jūs izmērījāt šo nabadzību jo man ir ārkārtīgi interesanti uzzināt par to, kāda ir tā saucamā strādājošo nabadzība, tātad cilvēks, kas strādā, un kā jūs to izmēriet. Un nākamais tik detalizēta statistika, kas neesmu redzējusi iepriekš. Dati šeit ir no 9. gada, būtu ārkārtīgi interesanti redzēt, kā situācija ir mainījusies, vai ir pieejami iepriekšējie dati. Otrais. Mums agrāk vai vēlāk būs jārunā par dilemmu, jo šobrīd Eiropā ir nodarbinātības krīze. Bezdarbs ir milzīgs. Pieņemsim, ka šie cilvēki visi iegūs darbu, sāk strādāt, un tad tiešām būs darba tirgu iekšējs nelīdzsvars. Jo tiešām, jā, izveidosies dilemma tātad, ja jūs e, cilvēkiem sagatavojiet darbu, vai arī viņi ir ārpus, da ārpus darba tirgus, tātad mēs vēlamies, lai cilvēki sāktu strādāt, bet vienlaicīgi nabadzīgie kļūs arvien nabadzīgāki un bagāti arvien bagātāki. Kā jūs, kā jūs uz to raugāties? Paldies. Pirms es došu vārdu ekspertei, pāris jautājumu no manas puses. Jau šeit izskarēni par dažādiem indikatoriem par atšķirībām dalību valstīs. Vai jums liekas, ka tā varētu būt problēma un vai jums tā likās problēma? Jo raugoties uz jūsu tabulu, jūs pieminējāt trīs kritēriju no deviņiem, un ja tie neizpildās, tad cilvēks dzīvo nabadzībā. Tā tad vien no šiem kritērijiem tāda bija mašīna, nedēļu atvaļinājums ārvalstīs un veļas mašīna. Es e, nezinu, vai to var uzskatīt par nabadzības pazīmi, tātad vai visas tulkošanas kabīnes tulko franču, bū, franču kabīnē. Tagad visiem ir tulkojums? Jā. Tā tad, kā jau es teicu, mašīna, veļas mašīna un nedēļa atvaļinājums ārvalstīs. Es nezinu, vai tiešām būs dalība, visās dalībvalstīs to uzskatīs par nabadzības pazīmi. Iespējams, ka bagātākajās jā, bet ne visās. Un tas tiešām ir ārkārtīgi grūti, jo ja jūs to visu salīdziniet ar tekošu jumtu vai sapuvušu grīdu vai arī citām jomām, tad tā tiešām ir problēma. Vēl runājot par nodarbinātību un maisaimniecībām. Vairākās lieknēs parādījās, ka, piemēram, ir valstis, kurās ir situācija stipri atšķirība darbība. Un būs tādas dalība valsts, kurās tas nedarbosies. Tā tad ir dalība valsts, kurās viens indikators ir spēcīgāks, jeb sver vairāk, un kā jūs to esat izvērtējuši raugoties no Eiropas Savienības rakurs raugoties? Tātad, kā jau teicu, dažādās dalību valstīs situācija ir dažāda, un kā dalību valsts to savēl kopā, jo kāda ir šo dalību valstu izvēle tātad strādājošo maisaimniecības eh, dažādās dalību valstīs atšķirsies. Cits jautājums bija diskriminācijas izskrā, izskaušana. Vai ir jau kāds kritērijs, ar kuru tiek noteikts diskriminācijas ietekme uz sociālo izstumtību? Es zinu, ka, piemēram, vecāka gada gājuma cilvēkiem un invalīdiem, tad, piemēram, vecāka gada gājuma cilvēki un arī jaunieši. Un e, jūsu diagrammā jau parādījās, ka senioriem ir lielāks risks nonākt nabadzībā, bet vai ir kāds kri kritērijs? kā, piemēram, cilvēki ar dažādiem attīstības traucējumiem vai vecāku gadagājumu cilvēki, kā tas savalkās kopā ar sociālo iztumtību. Es uzskatu, ka jums bija lieliska prezentācija, un to mēs varēsim izmantot, jo mums ir nepieciešams statistikas dati. Tikai tā mēs varam tālāk rīkoties, un tad, protams, eh, mēs varam ietekmēt tās debatas, kuras mums šobrīd ir par nabadzību. Un tagad es eh, došu vārdu jums, un varbūt atbildiet pēc iespējas vairāk jautājumiem. For... Paldies! Liels paldies par jūsu atbalstu un ļoti noderīgiem jautājumiem, kurus es centīšos daļai vismaz atbildēt, un uh, daļai došu vārdu nodaļas vadītājam. Uh, kas vada nodaļu, kas eh, tieši jautā, eh, strādā pie šiem jautājumiem, un viņš varēs papildināt manas atbildes. Daudzos jautājumos jūs minējāt ļoti svarīgu problēmu, proti salīdzināmība. Gan starp valstīm, gan laika ziņā, jo īpaši starp valstīm jums ir pilnīgi taisnība, uh, Tad, kad mēs mērām, piemēram, to, ka Rumānijā kādam nav uh, veļas mašīnas, tad tas ir atšķirīgi no Nīderlandes vai Luksemburgas situācijas, bet, uh, diemžēl vai par laimi, mēs esam 27 valstis Eiropas Savienībā, un ja mēs vēlamies atrast kopīgu, um, kopīgus kritērijus starp valstīm, tad uh, šie deviņi kritēriji ir eh, tādi, par kuriem esam vienojušies ar statistikas sastādītājiem. Protams, ka mēs eh, strādājam pie salīdzināmības turpmākas uzlabošanas, lai mūsu dati būtu salīdzināmāki. Bet man jāsaka, ka pat tagad eh, tā salīdzināmība, kas ir panākta, balstās uz regulām. Tātad visas valstis, kas sastāda šos datus, jau darbā uh, izmanto vienādus principus, strādā uz vienotiem principiem, kurus ir noteikuši Eiropas noteikumi. Un dati, kurus mēs publicējam, ir ļoti saprātīgas kvalitātes dati. Kas attiecas uz uh, trim nabadzības indikatoriem, to mēs apzīmējam kā kvalitātes profilu. Uh, lai uh, dotu zināmu kvalitātes zīmogu šiem indikatoriem visās valstīs. Un tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem šajām uh, kvalitātes spiedogam, jeb zīmogam, un mēs jūs noteikti turpināsim informēt. Jūs minējāt dažādas uh, nabadzības kategorijas un citas dimensijas, piemēram, Uh, lauku un pilsētu dimensiju un dati. Daži no datiem jau šobrīd ir pieejami, jo mēs esam izveidojuši datu bāzi un uh, cenšamies uh, iegūt uh, vērtīgu informāciju no šīs jau pieejamās statistikas un to arī publicēt. Kas attiecas uz diskrimināciju, piemēram, kā aptvert datus par diskrimināciju. Daņēji tas e, jau ir pieejams, piemēram, es rādīju šo te slaidu par uh, vecāku gadgājumu cilvēkiem un bērniem, bet ir arī citas grupas, kā imigranti, piemēram, kas ir uh, jutīgākas sabiedrības grupas. Uh, par tiem ir nedaudz informācijas pieejams. Uh, par tiem, kur nav. Tur ir uh, īpašs darbs, ir speciāls projekts uh, attiecībā uz datiem par uh, imigrantiem, jo īpaši uh, tur ir iekļaut arī nabadzības rādītāji. Jā, viens no jautājumiem bija par to, kas ir informācijas avots. Pamatā mēs lietojam īpašu aptauju. Tātad ieņēmumu un dzīves standartu aptauju. Tā ir uh, Eiropas līmeņa aptauja, kas ir viens no stūrakmeņiem sociālajā statistikā. Tas ir ļoti labi izstrādāts instruments, bet mēs, protams, to turpinām uzlabot, jo īpaši mēs uz tagad uzmanību uh, pievēršam, lai varētu uzlabot datu laicīgumu, lai varētu agrāk publicēt datus. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums saistībā ar sociālo statistiku, bet mēs jau šo to uzlabojam un turpināsim to darīt nākotnē. Varbūt Žanlī varēs kaut ko piebilst, došu viņam vārdu lai viņš varētu papildināt mani kaut kādos jautājumos, kurus es varbūt uh, nepieminēju. Thank you. If, if you are... Paldies, ja ļausiet man. Jā, lūdzu. Paldies. Es gribēju tikai papildināt to, ko Īna teica, pasakot, ka šis te instruments, ko Ina minēja par dzīves standartiem Eiropā, tas ir relatīvi jauns un darbojas tikai četrus gadus. Tas nozīmē, ka mums jau būs zināma laika līkne pieejama, un tas arī ir būtisks elements šajā instrumentā ar nosaukumu silk. Mēs varēsim monitorēt situāciju. Arī nabadzības aspekts ir šajā silk instrumentā ietverts, un uh, nabadzība strādājošo vidū uh, skar tos cilvēkus, kas strādā, kam ir darbs, bet joprojām viņi dzīvo zem uh, nabadzības sliekšņa, ja viņi strādā varbūt nepilnu laiku un tā tālāk. Gribēju arī piebilst, ka uh, jūs jautājāt par uh, to, ka dalībvalstu ministrijas uh, izvēlēsies savus indikātors, lai mērķiecīgāk izmērītu uh, Uh, šo te rādītājs nabadzības samazināšanā. Virknē valstu mēs tagad redzam, ka indikātori mērķim, kurus valsts ir izvēlējušās nacionālā līmenī, var arī tikt izmērīti ar šo silku instrumentu. Tas nozīmē, ka mēs varētu izvērtēt nacionālas politikas efektivitāti caur silku skaitļiem. Uh, Tātad mums ir veidi, kā ar šo instrumentu uh, konstatēt, kā kāds no pasākumiem dod ieguldījumu vispārējiem pasākumiem Eiropas līmenī. Paldies! Liels paldies! Un liels paldies par prezentāciju! Jūs visi saņemsiet uh, prezentāciju pa ēpastu e Šreiters kundze. Jā, pavisam īsi jautājumi. Tas, ko jūs teicāt, pēdējo, vai jūs lūdzu varētu to arī uzrakstīt, jo ir ļoti sarežģīti to saprast, ja cilvēks nesaprot uh, statistiku. Šos te konkrētos atbilžu uh, faktus varbūt jūs varētu uzrakstīt. Kā jau es teicu, prezentācija būs pieejama šovakar, pa e-pastu. Bet es gribētu saņemt arī pēdējās atbildes. Jā, jūs gribētu atbildes rakstiski. Ja tas būtu iespējams, tas ir, protams, jūsu ziņā, es jums negribu uzdot papildus darbu, bet, eh, ja jūs eh, būtu tik laipni, varbūt jūs tiešām varētu sniegt eh, šis atbildes arī rakstiski, bet jums noteikti būs prezentācija. Tagad paziņojums par rītdienas rītu. Es saprotu, ka Omen Roitenas kundze nebūs pieejama un Kasteks kundze arī nebūs pieejama. Un tāpēc šis te jautājums, kas bija paredzēts skatīt deviņos, kur ir runa par eh, viedokļu apmaiņu ar sto pārstāvjiem, tagad nenotiks. Tas nozīmē, ka mums būs balsojumi precīzi 9.30. Tātad, ja jūs visi varētu ierasties šeit 9.30, tad es centīšos tiešām sākt laicīgi. Ja, un jūs varēsiet, eh, ja jūs neieradīsieties laicīgi, jūs kaut ko noteikti palaidīsiet garām. Paldies!